Gentlemen, shall I have attention, please? Let's resume our. Gribētu lūgt kolēģus apsēsties, sāksim atkal sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts šo pēcpusdienu. Desmitais darba kārtības punkts. Uh, this will be an exchange of views viedokļu apmaiņa ar Startautiskā tirniecības centra izpilddirektori. Priecājos, ka Ranče ir šeit. Vai nu man te jūs viņā ar viņu jāiepazīstina? Viņa ļoti ilgi bija arī uh, PTO dienestā strādāja kopā ar Paskālu Lamī. Tāpat viņi arī darbojusies Eiropas komisijā, palīdzot attīstības valstīm. Nu, līdz ar to tirniecības jomā viņi strādājas ilgi un dikti. Priecājos, ka viņi ir šeit šodien. Es mēdzu kādreiz teikt, ka viņi ir kā tāds dabas spēks neapstādināms. Un es tiešām esmu ļoti priecīgs, nu, ka viņa ir, ka viņa tik labi ir strādājusi. Aranča laipni lūgta. Paldies, ka ieradāties. Jums vārds. Thank you very much, Vital. And... Uh, Paldies, Vital. Es arī jums gribu pastāstīt, cik ārkārtīgi liels prieks man būt šeit. Uh, Eiropas parlamentā, nu tādā jaunā inkarnācijā gandrīz vairs nesmu, eh, nu, vēl eiropeiskāk, teiksim tā šoreiz. Un šoreiz mans uzdevums ir aizstāvēt starptautisko tirniecības centru, tātad nest šī centra karogu pasaulē. Tā ir starptautiska organizācija, tāds hibrīds starp PTO un ANO ar ļoti, ļoti konkrētu mandātu, respektīvi palīdzēt MVU attīstības valstīs lai tie varētu kļūt starptautiskāk tātad tirniecības jomā. Gribu teikt, ka PTO ir nu, tas galvenais veidotājs spēks šim centram. Mēs faktiski esam tiešām tādi kā, nu, mazie zobratiņi, kas pēc tirniecības līguma noslēgšanas ļauj visam sakrist savās vietās un nodrošina atbalstu lūkiem MVU. Ko gribētu kopā ar jums darīt, ir pastāstīt jums par to, kā mēs rīkojamies un kā Eiropas parlaments var dot savu ieguldījumu mūsu uzdevumu veicināšanā, kas, protams, ir uh, attīstības veicināšana, izaugsmas veicināšana, darba vietu radīšana, nabadzības apkarošana, izmantojot MBU darbību. Iesākumā varbūt gribu jums pastāstīt, kāpēc runājam tieši par MVO. 95% uzņēmumu visā pasaulē ir tieši MVO. 60% no privātā sektora darba vietām ir tieši eh, MVU tās ir MBU radītas darba vietas. Nu, līdz ar to, nu, jāsaka, nav nekas cits, kas varētu labāk izskaidrot, kāpēc ir tik svarīgi palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem. Ko mēs darām? Mēs palīdzam viņiem tikt galā ar dažādu veidu tirgus kļūmēm, kas viņiem nereti neļauj izmantot tirzniecības iespējas kas savukārt tiek piedāvātas Eiropas Savienības kontekstā. Pastāv trīs faktori, ko uzskatām par izšķirīgajiem MVU darbībā starptau, un, un iziešanā starptautiskā arēnā. Un kādas ir tās darbības, ko mēs uzskatām par nepieciešamām. Hm, nu, pirmais, protams, ir tas, ka tirdzniecības ainā kopumā mainās globālās vērtību ķēdes, piedāvā lielisks iespējas arī maziem spēlētājiem. Uh, sasaistīties, ie, iekļauties kopējā mm, tirniecības ķēdē. Pēc 2015. gada attīstības darba kārtība arī paredz šādas lietas, un mums ir jāpārliecinās, ka šoreiz globālās attīstības darba kārtība patiešām pievēršas, zināmā mērā, arī privātajam sektoram un tā attīstībai. Un trešais elements ir tas, ka nepieciešams atjaunot daudzpusēju tirniecības sistēmu it īpaši pēc PTO vienošanās Balī, kur arī Eiropas Savienība deva savu ieguldījumu ļoti būtiskā veidā. Nu tā tad. Ko mēs tātad par to visu domājam šajā starptautiskajā tirniecības centrā? Mēs domājam, ka jāpievērš tām jomām, kur ES atbalsts ir svarīgākais. Pirmām kārtām Mums ir jāļauj MBO ska, tikt pār tiem šķēršļiem, kas ir tirdzniecībā šobrīd. Jo šodienas tirdzniecības šķēršļi, protams, ir šīs beztarifu, jeb netarifu barjeras. Veicām pagājušā gada beigās aptauju, 70% no respondentiem teica, ka tarifi nav tas, kas rada viņiem problēmas. Nē, tas nav šķērslis tirdzniecībai MVU bet netermiņa, ne, netarifa barjeras gan ir tā nu, šķēršļi, nopietni šķēršļi. Un tāpēc mums jāpārliecinās, ka tirniecības nolīgumos, par ko tiek īstenotas sarunas, tiek pievērst uzmanību šīm netarifa barjerām. Mēs patiešām priecājāmies, ka PTO tika balī panākta vienošanās par tirniecības veicināšanas instrumentiem. Divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām, tāpēc, ka pirmo reizi vēsturiski tā ir globāla vienošanās, kurā tiek runāts par netarifu barjerām. Tiek runāts par to, ka jāiz, jānojauc šīs pār, starprobežu eh, barjeras, kas ir starp valstīm, un otrām kārtām tāpēc, ka šī vienošanās zināmā mērā ir novatoriska savā pieejā, un domājam, ka šāda veida pieeja varētu izmantot arī citās jomās, respektīvi tā vietā, lai veicinātu šo opting out variantu, respektīvi to, ka kādas valsts var nepievienoties, šeit tiek piedāvāts drīzāk saistību apvienojums ar atbalstu valstīm un uzņēmumiem. Tā ir novatoriska pieeja, un mūsuprāt, tā varētu tiešām kalpot kā paraugs tā, tālāk citiem tirniecības nolīgumiem. Šobrīd starā, strādājam ar UNSTED, ar privāto sektoru, citām starptautiskām organizācijām, lai palīdzētu mm, valstīm šo vienošanos īstenot. Un nu, kas man jums sakāms šobrīd šai kontekstā ir tas, ka vēlamies, lai jūs pārliecināties, ka Eiropas Savienība pilda savas saistības, ko tā uzņēmās e, šai kontekstā un palīdz attīstības valstīm it īpaši vismazāk attīstītajām valstīm, īstenojot uh, eh, tirniecības atvieglošanas uh, nolīgumu. Mēs uzskatām, ka tirniecības atvieglošana nav tikai tas, ka, kas tika panāks PTO vienošanās laikā Balī. Nē, te runājam arī par tādu jautājumu risināšanu, kas saistīta ar piekļuvu finansējumam, ar ko, protams, MVU sastopas īpaši bieži prasmes un izstrāde, attīstība, uzņēmēja darbība, privātie standarti, nu lūk, daži no tām jomām, kas ir netarifu barjeras. Otra vēsts, ko gribējām jums izklāstīt, ir tas, ka mēs uzskatām, ka tirniecības nolīgums slēgšanas gadījumos, nu vienalga, vai tie būtu divpusēji nolīgumi vai daudzpusēji nolīgumi, tā kā, piemēram, jūs to slēdzat ar daudziem reģioniem Āfrikā, ekonomikas un partnerības nolīgumi, tātad, tātad vai tie ir globālas vienošanās, tā kā tas notiek PTO ietvaros, mēs uzskatām, ka šā vai tā vienmēr vajadzētu līdzi nākt tādiem pasākumiem, kas atbalsta MBU konkurētspēju. Daudzām valstīm šī nolīguma un vienošanās piedāvā iespējas. Un ja šādi pasākumi par papildus, eh, nu lūk, atbalstu MBU netiek īstenot, tad viņš šīs iespējas nevar izmantot. Tāpēc lielāku uzmanību jāpievērš privātajam sektoram un atbalstam MVU. Tāpēc priecājamies, ka Eiropas komisija gatavo paziņojumu par privātā sektora lomu attīstībā. Jo mēs uzskatām, ka privātam sektoram šeit ir ļoti liela loma spēlējuma. Kā un kur mēs uzskatām, ka spēcinot tirdzniecības atbalsta institūcijas un struktūras, atbalstīsim šīs struktūras un MVU, uzskatām arī, ka valsts un privātie dialogi ir ārkārtīgi svarīgi, svarīgi nodrošināt saiknes tirgu, uzņēmums un uz saiknes starp uzņēmumiem, tirgus konkurētspēja ir arī ļoti svarīga, un, protams, arī aroda apmācība. Nu tā tad tiešām atbalstam tirdzniecības nolīgumus ar šiem papildus elementiem, lai veicinātu privātā sektora konkurētspēju. Trešā vēsts, ko gribēju jums izklāstīt šodien, ir tas, ka mēs par ārkārtīgi svarīgu uzskatām uzmanības pievēršanu sievietēm MVU. Kāpēc to saku? 40% no MVU pieder sievietēm. Mēs zinām, ka sievietes ir tās, kas tieši 90% no peļņas no jauna pēc tam iegūda savās ģimenēs, sabiedrībā, salīdzinot ar 40%, kā, kas ir vīriešu gadījumā. Tas te nerunājam par ideoloģiskām kaut kādām nostājām. Nē, tas ir tas, ko, par ko liecina statistikas dati. Ja? Jums nav jādomā, ka es te mēģinu tagad kaut kā jums kaut kā interpretēt skaitļus. Nē, tā tas vienkārši ir. sievietēm tātad pieder MBU, un tās sastopas krietni, ar krietni lielākām grūtībām nekā vīrieši, kam pieder MBU. Gan piekļuvē kredit, kredītlīdzekļiem, gan tirniecības finansēšanas instrumentos nerad viņam eh, tirniecības kredīti tiek liekti, tieši tāpēc, ka viņas ir sievietes. Nu, nemaz nenāja par to, ka atsevišķās valstīs pat sievietes, sievietēm pat nedrīkst piederēt eh, banku konti un tā tālāk. Uh, Tāpēc mēs domājam, ka ir nepieciešams izdarīt centienus, lai veicinātu sieviešu lomu, lai atbalstītu sievietes uzņēmēju darbībā. Un šeit šī komiteja arī varētu kaut ko darīt. Nu, piemēram, valsts iepirkuma jomā. Valsts iepirkumā, piemēram, lūk, varētu paredzēt zināmu uh, procentu, tā kā tas šobrīd paredzēts pro, zināms procents tieši MVU, tad varētu paredzēt arī zinām procentu MVU, kas piedar sievietēm. Tālāk, vēl ko gribēju jums pastāstīt šodien. Domājam, ka ļoti nozīmīgas ir arī investīcijas. Un investīcijām attīstībā ļoti lielu lomu spēlēm ne tikai tradicionālā veidā, ārvalstu tiešās investīcijas, bet gan arī riska kapitāli, tad šie uzņēmē darbības eņģeļi, atbalstītāji un tā tālāk piegādas ķēdē, tie var ļoti daudz palīdzēt MVU to izaugsmē, darbības izvēršanā. Ja skatos uz skaitļiem attiecībā uz ES, tad redzu, ka MVU ar, ar, ar tiešiem ārvalstu investīcijām rada vairāk um, darba vietu nekā tiekam šāda investīcija nav un tie MVU, kas nodarbojas, tie MVU, kas tir, tirgojas, arī rada vairāk darba vietu nekā tie, kas to nedara. Un tāpēc manība būtu jāpievērš investīcijām. Un, protams, ka nu, tādā gadījumā šī komiteja ir tā pati aktuālākā komiteja, kur par to runāt. Un es te gribētu runāt tieši par investīcijām attiecībā uz Āfriku. Nu tātad, īsiem vārdiem runājot, esmu šodien ieradusies šodien, šeit tāpēc, lai pastāstītu jums, ko mēs veicam, ša, darām šajās jomās, lai nodrošinātu atbalstu šajās konkrētajās interešu jomās. Un visbeidzot arī ieradošai tāpēc, lai pateiktu jums, ka mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa ir joprojām līdera. Uh, palīdzību tirzniecībai jomā, jo tas pilnīgi noteikti ir ļoti svarīgs attīstības eh, darba kārtības punkts. Iespēja mums tāda ir, arī gaidot 2015. gada mm, attīstības programmu. Un mēs tiešām labprāt gribētu, lai šī programma būtu tāda ļoti pamatīga un tur būtu spēcīgs palīdzības atbalsta elements arī laikā pēc 2015. gada priekšsēdētāji. Paldies par šo iespēju un paldies, ka ļāvāt man uzrunāt Inta komiteju. Before. Paldies, Aranča. Pirms dodu vārdu komitejas locekļiem vēlos uh, viņiem norādīt, cik svarīgi bija Balī uh, būt klāt un skaidrot uh, šos ieguvumus, jo tika uzskatīts, ka viss tiek darīts lielo valstu interesēs, bet ļoti svarīgi ir veicināt pasaules tirzniecību. Un, piemēram, Āfrikas uh, lauksaimnieki varēs eksportēt savus ražojumus. Ļoti svarīgi parādīt šos ieguvumus, jo eh, tirzniecība ir daļa no risinājuma, nevis problēma. Eh, tirzniecība palīdz mazināt nabadzību pasaulē. Un cilvēki arī Balī mēs varējām redzēt kādus brīnišķīgus tērpus cilvēku, prot gatavot pašu savām rokām. Tagad uh, lūdzu vārds deputātiem Bērnts. Ich finde es ja auch sehr. Paldies. Jā, tas ir ļoti sarežģīti un interesants uzdevums parūpēties par to, lai Āfrikas valsts arī varētu piedāvāt pietiekami konkurētspējīgus produktus tirgū. Gribēju pavaicāt, ar kādām grūtībām jūs sastopaties sadarbojoties ar šīm valstīm? Ja mēs runājam par labu pārvaldi, tā, par, protams, nav pašsaprotams šajās valstīs. Es gribēju pavaicāt tātad ar kādām grūtībām jūs sastopaties sadarbībā. Mums kā, kā uz to reaģēt? Paldies! It's, um, this uh, participation of your... Uh, jūru, jūsu uh, piedalīšanās mūsu komitē komitejas sēdē arī piešķir lielāku redzamību starptautiskās tirzniecības centram. Uh, gribētu zināt, kādas ir jūsu prioritātes turpmākajiem gadiem, kas ir jūsu darba kārtības uh, centrā. Paldies priekšsēdētāji vispirms Vēlos uh, runāt par grūtībām, ar kādām saskaramies uz vietām. Vispirms runāšu par mikro grūtībām un pēc tam par makro grūtībām. Uh, minēšu piemēru. Nesen apmeklēju Burundijā kādu ciemu un divas Nepālā. Burundija atrodas Āfrikā, tai nav pieejas pie jūras. Uh, valstī ir bijis konflikts un 70% no valsts eksporta veido kafija, pieaug pilsētu iedzīvotāju skaits, zemes, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības samazinās, un viņiem ir tāds nišs nišas eksports. Ne, Nepāla arī ir postkonflikts sabiedrība, arī tā ir nav pieejas pie jūras, tā atrodas starp Indiju un Ķīnu un eh, ražo pašminu, augstas kvalitātes pašminus. Un ko ar ko saskaras šīs valsts, ar kādām grūtībām. Mikro līmenī tas ir saistīts ar valstu ražojumiem, ražojumu kvalitāte, kafijas kvalitāte, pašminu kvalitāte. Kā kafijas ražošā, ražotāji var certificēt kvalitāti un pēc tam to pārdot lielajiem kafijas uzpircējiem? Vai Tātad, lai, lai šo kafiju varētu pārdot arī Eiropas lielveikalos, jo tā būtu certificēta kā patērētājiem nekaitīga. Nākošais jautājums. Tik vienkārši jautājums kā iepakojums un marķējums. Tālāk zīmoli. Nākamā problēma. Nepālā ir sēnas pašminu tradīcijas, tās ir ļoti dārgas, jā. Ja ja tās ir īstās pašminas, bet ja tie ir kaut kādi pakaļdarinājumi, un es te, šeit nevienu vārdu nes, vārdā nesaukšu, bet ja šie pakaļdarinājumi eh, pēc tam tiek pārdoti, tad tas grauj šo ražojumu reputāciju kopumā un cieši no tā Nepāla. Atgriezīsimies pie kafijas, piemēram. Burundijā kafijas ražošanā strādā, audzēšanā pārsvarā strādā sievietes Sievietes audzē kafiju visu gadu, bet kad ir jāpārdod raža un jā, jāgūst peļņa, eh, ar to nodarbojas viņu vīri, jo sievietēm nav bankas kontu. Un šīm sievietēm ir ļoti grūti eh, nogādāt preci tirgu, jo uh, praktiski nav iespējams nokļūt no, no laukiem līdz tirgum, jo tir, šādu ceļu praktiski ceļiem nav seguma, tie ir ļoti sliktas kvalitātes zemes ceļi. Tātad jūs redzat ar, ar kādām grūtībām šīs valstis saskars, un es šeit minu konkrētus piemērus, un uh, ir runa par konkrētiem pasākumiem, kas būtu jādara, piemēram, Burundijas kafijas audzētājiem, uh, Mēs esam palīdzējuši šīm sievietēm uh, izveidot asociāciju sievietes uh, kafijas audzētājs un uh, viņas ir izveidojušas platformu, lai varētu vest sarunas ar valdību par to, kāda valsts politika būtu jāizteno, lai viņas varētu saņemt atbalstu. Mēs apmācījām šīs sievietes, mācījām kafiju mazgāt, iepakot, marķēt. Pēc tam tika izveidota platforma, sieviešu kafijas tirgotāja platforma, kas apvieno Burundijas, Tanzānijas, Ugandas un citu valstu kafijas audzētājus. Uh, uh, apvieno sadarbībā ar uh, pasaules kafijas uzpircējiem, lai varētu gūt lielāku pēļņu no kafijas audzē, audzēšanas. Tālāk nākamais līmenis, makro līmenis. Mēs veidojam šajās valstīs institūcijas. Ženēvā mums ir 300 darbinieku, bet ir nepieciešama šajās valstīs institūcijas, kas turpinās mūsu iesākto darbu pēc tam, kad mēs būsim šīs valsts atstājuši. Tātad organizācijas, kas veidos, uh, atbalstīs investīcijas, rosinās tirzniecību, sadarbosies ar kooperatīviem, lai nodotu mūsu prasmes um, uh, uh, zemniekiem, tiem, kas strādā uz vietām, vietējiem ražotājiem. Tie, tas ir liels darbs, bet tas noteikti atmaksājas. Tālāk lielais makro līmenis, par ko arī runa ir valīt tirzniecības nolīgumā. Šīs sievietes kafijas audzētājs apvienojas uh, federācijā ir skaists iepakojums, zīmols un vispārējais, bet ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Mēs sadarbojamies ar valdībām, lai robežu uh, kontrolas procedūras un muitas procedūras tiktu harmonizētas, lai būtu uh, mazāk birokrātijas, lai netiktu prasīti kukuļi no importētājiem un eksportētājiem uz robežām. Ja sievietes vienkārši tā neoficiāli tirgojas pāri robežām, kā tas arī daudzkārt notiek starp Burundi un Ruandu, Sierra Leoni un Liberiju Tad ir jāpanāk, lai š, pret šīm sievietēm nevērstos muitas darbinieki, bet lai būtu oficiāli muitas kontroles pu punkti un robežu pārējais punkti, un lai pret šīm sievietēm izturētos ar cieņu. Tas arī ir jāpanāk. Tātad es jums stāstu visas šīs praktiskās ikdienas problēmas, kas mums ir jārisina. Iedomāsimies, ka esam tikuši galā ar visām šīm robežu kontrolas procedūrām un pārējo. Ir arī plašāka infrastruktūras problēma, ar ko nodarbojas uh, Pasaules banka, Eiropas investīcija banka un citas organizācijas. Un vēl viena svarīga dimensija, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ir piekļuve finansējumam, eh, lai varētu veikt izniecības operācijas. Un tagad es atgriežos pie sava darba, ko pildīju astoņus iepriekšējos gadus, tātad finanšu krīzes laikā mēs centāmies nodrošināt finansējumu reģionālās attīstības bankām un citām institūcijām, lai varētu joprojām nodrošināt kreditēšanu. Un ir jānodrošina arī, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu saņemt kredītus finanšu institūcijās. Nesen apmeklēju Etiopiju un viens no mazo vidēju uzņēmumu pārstāvjiem man stāstīja, ka Uh, viņš bija lūdzis kredītu bankā, un banka bija prasījusi kā nodrošinājumu šā cilvēka māju, lai viņš varētu veikt eksporta eksp, uh, operāciju. Un ir jānodrošina tāda situācija, lai uh, šis cilvēks nākošais vēršoties bankā varētu vēst sarunas un panākt atbilstošas nosacījums kredīta saņemšanai. Tātad visi šie pasākumi, ko veids mūsu starptautiskās tirzniecības centrs, ir ļoti atšķirīgi. Mūsu budžets ir 90 miljoni gadā, un puse no šīs summas ir parastais budžets, ko veids mūsu dalībnieku iemaksas, un otra puse ir ziedojumi. Un Es arī tādēļ labprāt dodos uz tādām iestādēm kā Eiropas parlaments un aicinu, lai attīstības palīdzība tiktu novirzīta uz privātā sektora atbalstu, jo es redzu, cik tas ir svarīgi uz vietām, ka ir uh, jāsasaista šī attīstības palīdzība ar darbus vietām, jāatbalsta mazie vidēja uzņēmumi, lai šis darbs turpinātos arī pēc tam, kad mūsu organizācija vairs šajās valstīs nestrādās. Un es nedaudz arī balstos tālāk uh, savā runā uz priekšsēdētāju teikto. Mūsu organizācija var uh, darīt tādas uh, lietas arī nākotnē, lai mēs tiktu galā ar lielo pieprasījumu, ko rāda mazie video uzņēmumi, un, ka, un šis pieprasījums vēl pieaugs. Zemsahāras Āfrikā darba vietu nodrošina mazie vidēji uzņēmumi, un šis, uh, šī tendence tikai vēl pieaug. Ja mēs zinām, ka 500 miljoni jaunu darba vietu būs jārada pasaulē 2035. gadam, tad lielāko daļu šo darba vietu radīs mazie un vidējie uzņēmumi. Un tādēļ strateģiski mūsu interesēs ir pievērst uzmanību mazo vidējo uzņēmumu sektoram. Manu prioritāšu sāraksta augškalā ir mūsu operācija, mūsu darbības izvēršana. Man ir jāapmāca uh, ne tikai 20, uh, bet 2000 kafijas audzētājs Burundijā. Uh, lai mēs varētu panākt lielāku ietekmi. Un, protams, lai veiktu šos pasākums, ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Un lielākais palīdzības attīstības, attīstības palīdzības finansētais pasaulē ir Eiropas Savienība, protams. Tālāk manu prioritāšu skaitā ir partnerības veidošana ar privāto sektoru. Ir jāsasaista dienvidu mazie vidējie uzņēmumi ar citiem maziem vidējiem uzņēmumiem dienvidos vai ziemeļos, jārosina privātā sektora aktīvāka līdzdalība ar ekonomikas attīstības pasākumiem. Mums ir arī jāatzīst ar vien lielākā nozīme, kāda pasaules tirzniecībā ir virzienam dienvidi, dienvidi. Esmu nesen apmeklējis Indiju un Ķīnu, un ar prieku es konstatēju, ka šīs valstis vēlas uzņemties savu lomu, uh, arī dodot ieguldījumu šai organizācijā, lai palīdzētu citām mazākām, vājākām, nabadzīgākām attīstības valstīm vidējo, eh, mazo un vidējo uzņēmu sektoru attīstībā. Gan eh, Indija, gan Ķīna, bet arī Koreja un Turcija un citas valstis ir uh, pieņēmušas, um, apstiprinājušas schēmas bez uh, kvotu, bez muitas, uh, mm, tirzniecība ar visnabadzīgākajām, visnabadzīgākajām valstīm Āfrikā un Āzijā. Tātad uh, partnerības izvēršana ar privo, privāto sektoru ir ļoti būtiska, kā jau es to norādīju. Tālāk partnerība dienvidi dienvidi arī ir ļoti svarīga. Un vēl viena prioritāte, kas nav mazāk svarīga, ir nodrošināt spēcīgu Eiropas Savienības atbalstu, un tādēļ es arī šodien esmu ieradusies Eiropas parlamentā. Paldies! Man ir vēl viens jautājums, saka priekšsēdētājs. Īstenībā Kristiānai Muskarīnai ir viens jautājums. Viņa ir vicepriekšsēdētāja. Lūdzu, Kristiāna. Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, varu jums piekrist daudzējādā ziņā, bet gribēju pievērst uzmanību kādam atsevišķam faktoram. Jūs pieminējāt Indiju. Uzskatu, ka Indijai un Ķīnai vēl ir jānoiet ļoti tāls ceļš, sakārtojot valstu iekšpolitiku. Ja mēs runājam par Āfrikas valstīm, Pieminēšu Maroku. Tur tiek atbalstīta sieviešu kooperatīva un domāju, ka ko tādu varētu izmantot arī citās Āfrikas valstīs, tā teikt, eksportēt šo pieredzi. Jūs runājat par pašminas izstrādājumiem, jūs teicāt, ka arī uh, preču zīmes, zīmoli ir ļoti svarīgs uh, solis. Uh, Mums ir jāsaprot, ko darīt. Mums ir jābūt piesardzīgiem, lai um, uzņēmumi, kas nav Eiropas uzņēmumi, uh, ielaustos šajā nišā, izmantotu mm, resursus uz vietas, nevis lai kaut kādā veidā palīdzētu nabadzīgajiem cilvēkiem, bet vienkārši, lai to visu pēc tam pārdotu, iedzīvoties peļņā. Vēl gribēju pieminēt Bangladešu. Itāļu televīzijā pirms divām dienām bija šausminoša uh, programma par to, kā strādā cilvēki tekstilu rūpniecībā. Viņas saņem 27 eiro mēnesī. Nu, tā ir tāda kā mūslaiku verdzība. Līdzīga situācija arī Pakistānā. 1. aprīlī Briselē notiks konference, kurā tiks rādīta arī filma. Tur uh, tiks stāstīts par sievietēm, par bērniem, kas strādā uh, kokvilnas lasīšanā. Un viņi nav brīvi cilvēki, tie ir tādi kā dzimcilvēki E, īpašnieku, uzņēmumu īpašnieku īpašums. Pēc tam šie tādos apstākļos saražotie audumi, saustie audumi tiek pārdoti par lētu naudu Eiropā un e, valstī nevien ir vērojams progress, nē, tas ir tīrākais regress. Un uh, vēl daži vārdi par MVU. Jāsaka, ka MVU ir uh, darba vietu uh, un attīstības dzinējs spēks, bet jāsaka, ka arī Eiropā ir vērojamas daudzas atšķirības, piemēram, Ziemeļa Eiropā tiek eh, daži mazie vidēja uzņēmumi burtiski nomērdēti badā, lai liela koncerna varētu vairāk izplasties. Paldies, Kutaškungs no SD grupas, paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir vie ļoti vienkārši jautājums. Doing a great job. My question is, because obviously. Man ir, eh, protams, ļoti augstu vērtēju to, ko jūs veicat. Jums ir ierobežoti līdzekļi. Kā jūs varat lēmt, vai projekts, kuram piešķirt līdzekļus, patiešām ir prioritārs vai nē? Eh, vai palīdzēt Burundī kafijas audzētājam vai kādam Kenijā mm, ar citiem projektiem, finansējot citus projektus? Tas bija viss. Paldies. Renshat, floor is yours again. Thank you very much. On the, um, on... Arančes kundze, gan Zales kundze. Uh, jā, atbildot Muskardīnī kundzei par uh, dienvidu, dienvidu sadarbību un ziemeļu dienvidu sadarbību. Es, protams, varu jums arī piekrist, bet diemžēl Eiropa neietilpst manā mandātā, tādēļ tur daudz nekomentēšu. Bet eh, domāju, ka izmantotā taktika ir uh, gandrīz identiska. tas viss ir cieši sasaistīts, tātad uzņēmumi ir sasaistīties, sadarbojas un uh, tagad par tekstīlu rūpniecību un modes nozari. Pastāstīšu jums ko ļoti interesantu. Ir šis tātad starptautiskā tirzniecības centrā mēs esam ieviesuši tādu jēdzienu kā ētiska mode. Sauklis ir ētiska mode, darbs, nevis labdarība. Tātad mēs sadarbojamies ar uh, cilvēkiem no nabadzīgām kopienām, vistālākajos pasaules nostūros, piemēram, Nairobi, Graustu rajonā, ar sievietēm laukos, Burkina Faso. Un, nu, tie ir tādi piemēri, ko minēja netieši arī priekšsēdētājs sievietes Gānā, sievietes Haitī. Uh, Tas ir sievietes, kas prot kaut ko darīt, viņām ir prasmes. Bieži vien viņas ir strādājušas savās ciltīs, viņas uh, prot darīt dažādus fiziskus darbus, manuālus darbus, bet viņas, piemēram, nav pietiekami labi apmācītas. Mēs sadarbojamies ar šīm kopienām, mēs sievietes apmācām un ļaujam viņām dibināt mikro uzņēmumus. Kiverā, Nairobi ir 7000 sieviešu, ko esam apmācījuši. Tā ir īpaša programma un mums izdevās šīm sievietēm palīdzēt. Un tad mēs mēģinām, lai šīs sievietes varētu izveidot kontakts ar a, lieliem modes uzņēmumiem Londonā, Ņujorkā, Japānā, Itālijā. Viņi stāsta šīm sievietēm, kā tad tiek darīts a, darbs, kas notiek viņu uzņēmumā, viņām tiek sūtīti audumi, un šīs sievietes tad var šūt drēbes. Tāds ir pirmais a, etaps, pirmais solis. Ir tā tad lielas uh, liela modes nami, kas sadarbojas ar šīm sievietēm, parakstot ētisku, ētikas kodeksu un uh, apņemas uzlabot šo sieviešu darba apstākļus. Un to visu mēs regulāri pārbaudām. Un jebkurš var paskatīties, kā tas notiek. Mēs esam pārliecinājušies, ka sievietes, kas izmanto šo privilēģiju un kādreiz uh, dzīvoja par vienu dolāru dienā, tagad jau ir um, pārāpušās pāri šim nabadzības slieksnim. Un Kimerā ir arī bērni, kas tagad pateicoties māšu nodarbē var doties uz skolu, un tie, tās māmiņas, kam kas piedalās programmā, viņas savus bērnus var arī labāk pabarot, nopirkt savai ģimenei pārtiku. Otrais projekta solis drēbju apģērbu lekāliem nevajag nākt no Londonas, Ņujorkas vai no citām metropoliem. Nē, piemēram, tos var izstrādāt ganā, zīmējot drēbju modeļus, piedāvājot vieties projektus. Trešais solis. Kā šīs sievietes var kļūt par uzņēmējām? Protams, lai kļūtu par uzņēmēju, ir nepieciešams kapitāls. Tādēļ mēs strādājam ar, ar šiem eņģeļu investoriem, kas ir gatavi investēt, negaidot pārāk lielu pēļņu. Jūs varat arī e, ar to visu iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Šis projekts sev ir pierādījis praksē, bet, protams, gribu atsaukties uz to, kas notiek Bangladešā, tad, tad nav uh, gana vien ar tirgus atvēršanu. Nē, ar to vien nepietiek. Ir jāievēro arī normas un ļoti mm, daudzas vienkārši pašsaprotams, it kā pašsaprotams lietas. Kā mēs izvēlamies prioritātes? visu prioritāšu prioritāte ir vismazāk attīstītās valstis. Tā mums palīdzība ir nepieciešama visvairāk. Otra prioritāte - nabadzīgas valstis, kas nav uh, vismazāk attīstīto sarakstā. Un, protams, mēs arī izpētām, kāda situācija ir šajā valstī, kas notiek ar īpašumtiesībām, ja vietējie spēlētāji nevēlas ar mums sadarboties, ja viņi nav pauduši šādu apņemšanos, nu tad jau tas nenesīs nekādus augļus. Donori, Eiropas komisija vai apvienotās karalistes organizācijas vai Šveices vai Zviedrijas organizācijas man pateiks, mēs gribam redzēt kaut kādus rezultātus. Un, protams, lai sasniegtu rezultāts arī valstī, kurā mēs šos projektus īstenojam, kaut kas ir jādara. Protams, mēs daudz mācāmies uh, uz vietas darot, bet 60% procentos gadījumu prioritāte tiek piešķirta visnabadzīgākajām valstīm, kas nevar atļauties uh, maksāt par pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam tirgū. Paldies, turpin priekšsēdētājs! Ir ļoti jauki, ka es jūs varēju vēl uzklausīt šajā sasaukumā. Jūs nevien mums labi izstāstījāt, ko dara Startautiskais tirzniecības centrs, bet arī labi ilustrējāt, kādēļ tirzniecība ir tik svarīga, radot cilvēkiem labākus dzīves apstākļus, daudziem cilvēkiem. Komisija, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Ok, thank you. Arančev. Paldies. Aranču uz redzēšanos. Novēlu jums veiksmi. Our next topic is uh, again listening. Nākamais darbkārtības punkts. Esam uzaicinājuši kādu īpašu viesi. Yes, yes. Well, I'm referring to Dr. Laurent Bartel. Dr. Laurent Bartelu no Cambridge Universitātes. Viņš šodien stāstīs par savu publikāciju. Gribēju jums pateikt, ka doktors Bartels ir ļoti pazīstams un slavens, pētot tādus jautājumus kā cilvēktiesība, tirzniecības, darba ņēmēju tiesību saspēle. Un viņa pēdējais darbs nes nosaukumu Eiropas parlamentu loma saistībā ar cilvēktiesībām, tirzniecības un ieguldījumu nolīgumos. Eiropas Savienības savus starptautiskajos līgumos, tirzniecības līgumos iekļauj cilvēktiesību klauzulu jau 20 gadu garumā, gandrīz 20 gadus. Kopš 95. gada vismaz. Tātad gandrīz, tātad ir jau ļoti daudz līgumu, kuros ir iekļauts šī cilvēku tiesību klauzula. ES līguma 21. pantā ir nevien juridiskais pamats šādu klauzulu iekļaušanai, bet arī obligātas saistības rūpēties par cilvēku tiesībām mūsu partneru valstīs. Tādēļ doktora Bartēla pētījums patiešām ir ļoti vērtīgs. Un tagad jau drīz būs noslēdzies pirmais Eiropas parlamenta sasaukums pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Doktor Bartel, sveicināt mūsu komitejā un došu jums vārdu, lai jūs varat iepazīstināt ar savu pētījumu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies par šiem sirsnīgajiem ievadvārdiem. Un sākumā gribēju pateikties eh, par to, ka drīkstēju veikt šo pētījumu, un tagad drīkstu ar tā rezultātiem jūs iepazīstināt. Tas man patiešām ir milzīgs gods. Un akadēmiķi parasti cer, ka viņu darbs arī kaut kādā veidā ietekmēs eh, pasauli, padarīs to labāku. Kā jau jūs minējāt, priekšsēdētāja kungs, mēs runājam par to, kā cilvēku tiesību klauzulas ES tirzniecības līgumos ietekmē situāciju šajās valstīs. Par ko mēs runājam pētījumā? Par to, kā varētu un vajadzētu uzlabot cilvēktiesību klauzulas, ņemot vērā uh, pēdējās gados notikušo, jo, jā, šīs klauzulas sākām iekļaut līgumos pirms aptuveni 20 gadiem. Un, protams, ir arī jāapzinās, kāda ir Eiropas parlamenta loma, lai varētu uzlabot šo klauzulu raksturu un, protams, arī to iedzīv, iedzīvināšanu uz vietas ņemot vērā arī to, ka parlamentam ir piešķirts jauns pilnvars pēc eh, Lisabons līguma stāšanās spēkā. Jāsaka, ka cilvēktiesību klauzula nav vienīgais instruments un nav nekas pilnīgi jauns. Protams, runājot par ES ārpolitiku, ir daudz instrumentu, VPS, kondicionalitāte, dažādi priekšnosacījumi, un, protams, ir jāparūpējas arī par ilgspējīgu attīstību. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem, kādēļ vispār šādi līgumi tiek slēgti. Uh, Un jāsaka, ka kopš 2008. gada ir tāda kā pārklāšanās, jo arī daudzos līgumos tieši ar šo brīdi tiek iekļauta vispārējā klauzula par darba ņēmēju pamattiesībām, un lielā mērā tas, protams, sasaucas ar cilvēktiesību klauzulu. Tagad varbūt daži vārdi par to, kas īsti ir šī cilvēka tiesību klauzula. Astotajā lapusē, ja jūs priekšā ir šis dokuments, jūs varat iepazīties ar aprakstu, tiek runāts par pirmo vai otro pantu, jebkurā uh, sadarbības vai tirzniecības nolīgumā. Tur ir teikts sekojošais citāts ievērojot demokrātiskos principus, cilvēku pamatiesības, kā tas ir minēts universālajā cilvēku tiesību deklarācijā, tiesiskas valsts principu ievērošana starptautisku saistību ievērošana, un tas ir uh, viens no galvenajiem komponentiem šajā līgumā. Citāta beigas. Tā ir uh, viena klauzula, un otra klauzula, esmu nedaudz to saīsinājis šajā publikācijā, tā ir uh, neizpildīšanas klauzula vai uh, neīstenošanas klauzula, kurā ir teikts, ka katra līguma slēdzēja puse ir gatava ieviest attiecīgus pasākumus, ja šo galveno elementu klauzulu netiek ievē, ievērota un īstenot vienā valstī, kas ir slēgus līgumu. Tātad viena, otra puse var ieviest attiecīgus pasākumus, ja ir konstatēti pārkāpumi. Pētījumā esmu izstrādājis 11 rekomendācijas, ko varat atrast 22. un 23. lapusē. Katrs punkts atbilst vienai rekomendācijai, vienam ieteikumam. Varbūt pieskaršos pašām galvenajām un arī nedaudz tās paskaidrošu. Pirmie uh, ieteikumi ir saistīti ar klauzulu kopš 1995. gada, deviņ, precīzāk sakot, 95. gadā padome pieņēma politikas vadlīnijas, ka klauzula turpmāk tiks iekļaut visos starptautiskajos tirzniecības nolīgumos un sadarbības nolīgumos. 2009. gadā šī politikas joma tika pārskatīta. Tad tika lēmts, ka klauzula tiks iekļauta uh, tādos uh, pamat sadarbības, sadarbības pamatnolīgumos, bet ne visos tirzniecības nolīgumos. Vai tas patiešām ir pareizi? Ja jūs vedat sarunas ar kādu valsti par šo līgumu parakstīšanu, vai tad jūs varat teikt, neuztraucieties, klauzula būs iekļaut nevis tirzniecības nolīgumā, bet sadarbības nolīgumā. Vai tas kaut kādā veidā ietekmēs klauzulas spēku, vai tas to padarīs vājāku? Nu, gandrīz visos gadījumos nonāca pie secinājuma, ka tā nebūs divu iemeslu pēc. Parasti ir tāda kā sasaistes klauzula, daži to sauc par tādu tilta klauzulu, kas ir iekļauta tirdzniecības līgumos ar atsauci uz sadarbības līgumiem. Un, piemēram, ekonomiskās sadarbības līgumos var būt atsauce uz klauzulu tirdzniecības nolīgā. Un tas tātad nozīmē, ka uh, klauzula joprojām attiecas uz tirzniecības nolīgumu, bet tas nav, protams, um, šai klauzulai vairs nav tā spēka, kāds tai ir bijis pirmatnēji. Un vēl nonāca pie secinājuma, ka tam varbūt pat nav nozīmes, jo, ja sadarbības nolīgumā ir minēti konkrēti pasākumi, tad ES joprojām var ieviest pasākumus uz mirkli, pārtraucot sadarbību, atsakoties no savām saistībām. To ir iespējams izdarīt tikai tad, ja klauzulā ir minētu, minēta šī pasākuma ievērošana. Kopš 93 gada ir paredzēta attiecīgi pasākuma ievēršana, ja uh, cilvēktiesību klauzula netiek ievērota. Bet ir vairākas klauzulas, kuros tas nav paredzēts. Mums jāatceras šī sasaiste uh, starp sadarbības nolīgumu un tirdzniecības nolīgumu, bet šī sasaiste nevienmēr jāuztver kā kaut kas pašsaprotams. Es te runāju par Mongoliju, Indiju un Šrilanku. Tās ir valstis, kam ir bijuši ķīviņi ar Eiropas Savienību par brīvās tirdzniecības nolīgumiem tieši šajā kontekstā. Tādēļ parlamentam ļoti rūpīgi vajadzētu pastīties, kāda ir šī sasauce jebkurā ES Indijas brīvās tirzniecības nolīgumos, kas ļautu ieviest uh, humānu cilvēku, tie, cilvēku tiesību klauzulu un arī, arī uh, citus nosacījumus un ieviest pasākumus. Nu, indieši ar pārāk lielu sajūsmu neuztver klauzulas ieviešanu ekonomiskajos un sadarbības nolīgumos. Mums ir bijuši daudzi nolīgumi arī ar Kanādu, tur problēma nebija. Nu, problēmas politika sevi ir attaisnojusi, bet eh, klauzula joprojām ir jāsaglabā. Un mums nevajadzētu eh, sabīties, ka tā kaut kur pēkšņi pazustu, bet noteikti nevajadzētu to arī izlaist no acīm. Un tādu pašu pozīciju arī aizstāv valsts, kas tagad ved sarunas par turpmākajiem nolīgumiem. Tālāk saistības ievērot cilvēktiesības un demokrātiskos principus, cilvēktiesības aizsardzības standarti, demokrātisko principu aizsardzība. Klauzula visā visumā ir laba, tā ir ļoti visaptveroša, es zinu, ka šad un tad parlaments uh, ir pieņēmis rezolūcijas, kurās ir teikts, ka mums ir tā īpaši jāuzsver cilvēktiesības vienā vai otrā līgumā, bet es uzskatu, ka klauzulas raksturs uzbūve ir tāda robusta, tā ir jāievēro, un tur arī nav nekāda lavierēšanas iespēju. Varbūt, ka nevajadzētu tur vēl kaut ko iekļaut, bet klauzulu vienkārši vajadzētu aktualizēt, lai paredzētu iespēju, ka nākotnē ES ar saviem partneriem e, varētu uzņemties jaunas cilvēktiesību ievērošanas saistības. Tātad šo klauzulu varētu papildināt. Un e, nākotnē vajadzētu nedaudz mainīt arī formulējumu lai tas at, sasauktos arī ar Korejas līgumā minēto. Tur ir runāts par universālo cilvēktiesību deklarāciju un tajā minētiem principiem. Un tur ir teikts un citiem starptautiskiem instrumentiem. Un domāju, ka šis ar citiem starptautiskiem instrumentiem šis papildinājums noteikti būtu ļoti ilgtspējīgs un dzīvotspējīgs. Vēl kāds priekšlikums, ko parlaments jau kādreiz pauda, nosacīt īpašus cilvēktiesību ievērošanas kritērijus pirms uzsākt sarunas ar valsti par līgumu slēgšanu. Ja mēs runājam par pamatnolīgumu, tur varētu šādus kritērijus iekļaut un protams, vajadzētu izvērtēt to, kāds ir šīs valsts uh, veikums cilvēktiesību jomā, ko tā ir parādījusi, kāds ir šis sausais atlikums, bet, protams, te ir jāno galvenokārt par uh, definīcijām un par tādu līguma rakstīšanu. Un tiek runāts arī par korporatīvu sociālo atbildību. Es nonācu pie secinājuma ka šeit varbūt eh, varētu ko uzlabot, varbūt eh, ieviešot atsevišķu klauzulu par korporatīvo sociālo atbildību, nevis iekļaujot eh, šādu atsauci cilvēktiesību klauzulā. Es nenonācu pie secinājuma, ka pateicoties korporatīvai sociālajai atbildībai, mēs varam šo to sasniegt. Pirmām kārtām to var izmantot kā tādu pašmērķi, proti valsts var pieņemt attiecīgus likumus, otrām kārtām korporatīvas sociālās atbildības klauzula varētu palīdzēt garantēt, ka šī atbildība tiek ievērota arī ES ka tas nenoved pie ES uh, ekonomisko pozīciju vaināšanas. Un, protams, tam arī uh, šī klauzula varētu kalpot, nevajadzētu šo mērķi novērtēt par zemu. Un trešām kārtām dažreiz tiek runāts, ka korporatīvas sociālās atbildības klauzula varētu investoru un uh, uzņēmē valsts uh, intereses kaut kādā veidā nostādīt uh, pretī vienu otrai, bet es domāju, ka tam šī sociālās atbildības klauzula nav domāta. Uh, Man nebija pietiekami daudz laika, lai ziņojumā pastāstītu, kāda tad varētu būt šī klauzula, bet noteikti ir iespējams to ieviest. Man tam ir nepieciešams vēl vairāk laika, lai to visu rūpīgāk izpētītu, bet, nu, domāju, ka tas viss, protams, nav neiespējami. Vēl gribēju pastāstīt par uzraudzību, par to, kā valstis ievēro cilvēktiesību klauzulu un tās saistības. Galvenie ieteikumi ir tādi, ka katrs līgums, kurā ir minēta cilvēktiesību klauzula, ir jā, jāizskata arī cilvēktiesību klauzula komitejā ir ļoti daudz dažādu komiteju, un nolīgumā, protams, var runāt arī par jaunu komiteju izveidošanu vēlāk tā spontāni, bet nekad nav bijusi tāda pastāvīga cilvēktiesību komiteja, un daudzi to uzskata par trūkumu, par tādu balto laukumu, un tirzniecības līgumos pareizi, parasti ir cilvēktiesību klauzula, tādēļ būtu vienkārši pašsaprotami uh, ierakstīt, ka katrā valstī vajadzētu izveidot, uh, tātad katrā valstī, kas parakst līgumu, vajadzētu izveidot cilvēktiesību komiteju. Ko šai komitejai vajadzētu darīt? Es negribu te runāt par politisko lēmumu pilnvarām. Nē, tā varētu izteikt uh, rekomendācijas, tā varētu būt pilnvaras skatīties uz to, kā cilvēktiesību principi tiek uh, ieviesti, kā vislīgumos noteiktais tiek ievērots, ir sevišķi tādos situācijos, kad paša līguma īstenošana, nu vai tu mēs runājam par tirzniecību, investīcijām vai intelektuālo īpašumu, kā tas viss ir ietekmējis cilvēktiesību situāciju vai nu aiz robežām, vai turpat uh, valstī uz vietas. Tātad lūk, tam būtu rekomendējuši pilnvars padomē attiecīgi rīkoties. Tālāk otra rekomendācija šeit ir uzraudzības jautājums. To pamatojumu uz jauno GSP regulu iespēju, ka komisija jeb EAS ziņojums varētu tikt iesniegts parlamentam reizi divos gados par to, kā cilvēktiesību klauzula tiek īstenota šajos nolīgumos. Ceturtā joma ko izstrādājuši esam rekomendācijas, ir saistītas ar īstenošanu, ar cilvēku tiesību klauzulas īstenošanu. Šobrīd pašreizā situācija ir tāda, ka šo klauzulu īstenošana tiek atstāta pilnībā padomas rokās un komisijas rokās. Un parlamentam šeit nav nekāda loma spēlējama, tāpat arī nekādas lomas šeit nav pilsoniskai sabiedrībai vai individiem. Nu, es neizsaku nekādas rekomendācijas mainīt to, kam ir galavārds attiecībā uz cilvēktiesību klauzulas īstenošanu, bet man rekomendācija šeit ir tāda, ka ļoti daudz ko var darīt līdz gala lēmumu pieņemšanai. Un konkrētāk es rekomendēju pieņemt regulu parastās likumdošanas procedūras ietveros un e, ziņojumā es veicu arī analīzi, vai tas ir iespējams vai nē. Mans secinājums ir, ka jā, tas ir juridiski iespējams. Tātad pieņemta tiek regula, saskaņā ar kuru pastāv tāds um, mehānisms, ar kuru tiek iedarbināta. Uh, nu, piemēram, parlamenta reakcija, pilsoniskās sabiedrības un individu reakcija, un var līdz ar to pieprasīt izmeklēšanu, to var darīt komisija vai AS, uh, ārējās darbības dienests, kas varētu rēģēt tādējādi uz apsūdzībām un iespējām inkriminētām cilvēktiesības pārkāpumu lietām. Nu, tīri vēsturiski skatoties uz cilvēktiesību klauzulas īstenošanu, tās ir tikušas piespiedu kārtā īstenošas 23 reizes. Katru reizi Katrā šajā gadījumā ir bijusi kāda situācija, kur bijusi ļoti nopietna politiska nestabilitāte AKK valstīs. No padomus skatu punktu raugoties, cilvēktiesību klauzula netiek eh, uzskatīt tik daudz par cilvēktiesību klauzulu kā par politisku klauzulu. Un ir ļoti interesanti tas, ka 2009. gadā bija dokuments, kur arī tika izklāstīta padomas jaunā kā politika attiecībā uz cilvēktiesībām. Nebija ar nosaukumu cilvēktiesības, bet gan politiskā klauzula bija šī dokumenta nosaukums. Nu, tad, nu, mēs redzam, kā, nu, ka, protams, ir zināmā mērā saiknes starp politiskām klauzulēm un cilvēktiesību klauzulēm, bet, protams, pašsaprotami, ka nu, tas nu, viens ir pakārtots otram, bet nebūtu nav ekvivalenti šie vārdi. Ja būtu šāda regula, kas paredzētu mehānismu uzsākt izmeklēšanu, ko tad varētu lūk ierosināt arī citas Eiropas Savienības iestādes vai indivīdi, eh, pilnīgi noteikti ļautu veicināt šīs klauzulas īstenošanu. Šajā priekšlikumā jau nesmu to paķēris no zila gaisa, nē, to esmu pielāgojis no modeļa, kas ir, piemēram, ASV un Kanādā. Arī Čīlē tāpat. Viņu brīvās tirdzniecības nolūgumos kopš nafta pieņemšanas eh, ir paredzēts mehānisms. Šīs valsts vienmēr ir paredzējušas iespēju, ka indivīdi vai uh, Um, attiecīgi, attiecīgas organizācijas var pieprasīt konkrētu standartu īstenošanu. Un ir bijuši 47 gadījumi, kad šādas izmeklēšanas ir uzsāktas. Un uh, izpildu vara līdz ar to ir rīkojusies pēc pieprasījuma. Tātad es esmu izmantojis šādā veidā paraugu praksi no mūsu draugiem aiz okeāna. Piektā kategorija, kurā esmu izstrādājis rekomendācijas, ir saistītas ar īstenošana. Tas ir atšķirīgi nekā šī piespiedu kārtā īstenošana, enforcement. Šeit runāja tieši par reālo īstenošanu, implementation. Cilvēktiesību klauzula sākotnēji tiek skatīta kā, tika skatīta kā sankciju klauzula, kur, lūk, cilvēktiesību pārkāpumiem nebija īsti nekāda saistības ar pašu nolīgumu, eh, kurā šī klauzula ir ievietota. Bet tirniecību nolīgumu kontekstā, protams, ir arī atsevišķi ekstrēmi gadījumi. E, nu, protams, nolīguma pārsvarā arī es pārsvarā nodarbojos ar tirniecību, nevis ar cilvēktiesībām, bet neredz cilvēktiesību pārtrauk, pārkāpumos gadās tāda ekstrēma gadījuma, kad arī tirniecība pati var novest pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir ļoti labi zināms, nu vismaz tādas apsūdzības esam dzirdējuši e, šad un tad. Uh, Un te es runāju par šo īstenošanu, jeb implementēšanu, nolīgumu īstenošanu kā tādu. Nu, piemēram, ūdens pakalpojumu liberalizācija vai īpašuma aizsardzība. Tie ir pienākumi, ko paredz nolīgums, bet kur ne, nepareizi īstenošana var novest pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Nu, tādā gadījumā, protams, rodas problēma, un, piemēram, tad rodas problēma tieši konkrēti ar cilvēktiesību klauzulu, kas ir iekļaut šajos nolīgumos. Un tātad, divas galvenās rekomendācijas Tātad runājam šeit par tādiem divām kategorijām ar pārkāpumiem. Nevis vienkārši otrās puses kļūmes un pārkāpumus, bet arī tad, kad saistība izpildu, to saistību izpildu, kas paredzēts nolīgumā, eh, noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Jūs priekšādātā ļoti pareizi ievadvārdos jau teicāt, ka saskaņā ar 21. Eiropas Savienības līgumu pantu Eiropas Savienībai pašai ir pienākums pārliecināties, ka netiek, nenotiek cilvēktiesību pārkāpumu valstīs, ar kurām tiek slēgt nolīgumu šo nolīgumu slēgšanas un po, Eiropas Savienības politiku rezultātā. Tas ir Eiropas Savienības pašas interesēs, te nerunājām par to, ka tikai otra puse īstenot pārkāpumus. Un tāpēc manas divas rekomendācijas ir tādas. Pirmām kārtām divpusēja darbība kopējā padomē, tirdzniecības nolīgums lēdzot, būtu, jā, tai būtu jābūt ar pilnvarām apturēt saistību izpildu nolīgumu ietvaros, ja kļūst skaidrs, ka šo saistību izpildu noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem šai otrai pusē. Nevienmēr tā ir. Ir atsevišķi nolīgumi, kur ir lūk formāls nolīgums un visu, neko tur nevar izdarīt. Bet tas, protams, neatiec uz pilnīgi visiem nolīgumiem. Otra e, rekomendācija no manas puses, un tas ir, lūk, pēdējā 11. rekomendācija ir tas, ka vajadzētu izveidot jaunu klauzulu tirniecības nolīgumos. Un šai klauzulai vajadzētu paredzēt vienpusēju iespēju apturēt līguma darbību, jeb izņēmumu vienpusējai rīcībai, lai pieņemtu pasākums, kas nepieciešam, lai nodrošinātu atbilstību uh, Um, saistībām cilvēktiesību klauzulas kontekstā. Tas varbūt šķiet radikāli, bet nu ļaujiet man jums paskaidrot, kāpēc tas nebūtu nav tik radikāli. Jūs droši vien visi zināt uh, šo gadījumu, esmu pārliecināts, ka pastāv vispārēji izņēmumi tirniecības nolīgumiem. To pamatā ir ASV Meksikas nolīgums 30. gadā, bet pārsvarā tas ir 20. pants GATT um, sistēmā. Tagad tas ir 38. Eiropas Savienības darbības pāns. Un tur paredzēts, ka puses var pieņemt mērus, kas nepieciešami, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku labturību, eh, dzīvību, publisko morāli, eh, vidi un tā tālāk un tā joprojām. Mans priekšlikums tāpēc, un tā ir 11. rekomendācija, ir tas, ka te varētu pie, pielikt klāt jaunu līniju šiem eh, vispārējiem izņēmumiem, kas teiktu, ka mē, var pieņemt mērus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību cilvēktiesību klauzulē to pamatelementos, respektīvi mērus, kas nepieciešami cilvēktiesību ievērošanai. Kāpēc tas nav radikāli? Nu, tāpēc, ka pastāv ierobežojumi tam, kā var šīs tiesības īstenot, un tie jau ir iestrādāt šajos vispārējos uh, E, izņēmumos. Jo šie pasākumi, protams, nedrīkst būt tādi patvaļīgi vai nepamatoti. Nevar tā patvaļīgi tagad īstenot diskrimināciju starptautiskās tirniecības kontekstā. Tas viss ir labi, to visi saprot, tirniecības juristi to visi saprot. Uh, Tā ir mana joma, un līdz šim nav bijis nekādu tādu apsūdzību, ka šīs klauzulas tiktu izmantotas ļaunprātīgi starptautiskā līmenī. Un es arī neredzu nekādu iemeslu, kāpēc lai tas tā būtu, kāpēc lai tas tā notiktu divpusējā līmenī, tikai tāpēc, ka ir iespējams pieņemt pasākumu, kas ļauj pusē nodrošināt atbilstību cilvēktiesībām. Un it īpaši ņemot vērā 21. pantu Eiropas Savienības līgumā, Šim pantam būtu liela nozīme un Eiropas Savienībai vajadzētu šo nolīgumu ietvert arī savos tirniecības nolīgumos. Un tātad visbeidzot, visbeidzot, visbeidzot. Ko Eiropas parlaments var darīt un ko tam vajadzētu darīt? Nu, te ir daudz un dažādi veidi, kā parlaments var rīkoties. Nu, pirmām kārtām, protams, parlamentam ir piekrišanas pilnvaras procedūra. Uh, Um, tā ir spēcīga pozīcija, parlaments var šīs pilnvaras izmantot, jūs jau zinat, tas arī ir to darījis, piemēram, gadījumā par drošības klauzulu regulu attiecībā uz Korejas nolīgumu. Tātad parlaments, ja tas to vēlas, var liekt savu piekrišanu un pieprasīt to, ka klauzulas tiek pārskatītas, pārstruktūrētas, un daudz manas rekomendācijas, protams, prasa klauzulu pārskatīšanu, rediģēšanu. Jā, tas ir iespējams, ja parlaments to izvēlas tā darīt. Ja tas tomēr nav īsti iespējams vai nav vēlams, tad tādā gadījumā pastāv arī tāds, tāds maigāks variants. Respektīvi, var pieņemt regulu, ar kuras palīdzību tiktu paredzēta tāda atsevišķa mehānismi, kas ļauj palaist eh, nu, šāda veida sankcijas. Nu, vienalga, vai to ierosina pilsoniskā sabiedrība, ārotbiedrības un tā tālāk. Šo regulu varētu pieņemt parastās likumdošanas procedūras ietvaros. Un tad ir jautājums, vai Eiropas Savienībai ir kompetence rīkoties šai jomā, vai nav tā, ka tā tādā gadījumā iejaucas kaut kādā tādā jomā, kas tiek parasti uzskatīta gluži par padomes kompetenci. Uh, jo, lūk, līgum, nolīgums lēkšana un to apturēšana saskaņā ar 289. pāntu ir padomas ziņā. Un man atbild ir nē. Nē, te, tas nav pretrunā šim, kompeten, šim kompetenču sadalījumam. E, visbeidzot, parlaments var izmantot savu piekrišanas e, mandātu pirms nolīguma slēgšanas, lai pieprastu, pieprasītu uzlabojumus cilvēktiesību e, jomā un darbībā attiecīgajā valstī. Nu, protams, problēma gan ir tāda, ka tikko nolīgums ir slēgts, tad tādā gadījumā parlaments šobrīd savas tiesības zaudēja. Zaudēja kādas tiesības. Un tāpēc šāda veida cilvēktiesību klauzula pēc tam, nu, Mm, darbojas, mm, ignorējot Eiropas parlamenta pilnvars. Un tāpēc šāda piekrišanas procedūra darbojas līdz zināmam punktam, bet pēc tam vairs ne, un tāpēc vajadzētu pārskatīt šīs klauzulas, un vajadzētu pieņemt arī šādu lūku papildus regulu, kas Eiropas parlamentam ļautu atkal iesaistīties pēc tam cilvēktiesību klauzulas īstenošanas kontrolē. Un tā tam arī vajadzētu būt, manuprāt. Tātad paldies par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies priekšādātājs saka. Paldies ļoti skaidro un struktūrēto prezentāciju. Paldies par rekomendācijām. Nu tad tagad došu vārdu deputātiem. Vispirms Viljams Dārtmots. Am I ready? No, no, no. Sorry. Kampa Bannerman. You have priority because <laughs> so, I didn't see. Nē, tiemēr jūsu kolēģim pirmajam vārds viņam prioritāte. Es atvainojos, atvainojos, Kambel Bannerman kungs saka. Jā. Bārtāls kungs, eh, priecājos redzēt, ka jūs lūk šeit pārstāvat Cambridge, Cambridge universitāte. Protams, ka tā ir pasaules labākā universitāte, nenoliedzami. Nu, es varbūt neesmu objektīvs. bet jāsaka, man ir atbažas atsevišķi jūsu secinājumu elementi, jo tā informācija, ko es esmu saņēmis no ļoti daudziem vēstniekiem, ir tāda, ka ar vien vairāk rodas bažas par cilvēktiesību klauzulām un to, ka šīs klauzulas tiek uzspiestas viņiem ar šiem nolīgumiem. Un, protams, jūs runājat par AKK valstīm, jā kas pārstā, pārkāp šīs klauzulas, bet jūs runājat par, arī par tādām valstīm kā Kanādu, piemēram, ar, nu, kurām vienošanās sarunas ir palēninājušās. Japāna tāpat uztraucas par, lūk, nāves sodu un tā saistība ar tirniecības sarunām. Jaunzēlanda tāpat. jo, ja tiek uzskatīts, ka viņi kaut kur pārkāp šīs cilvēktiesību klauzulas, kas tad notiek? Un tāpēc jāsaka, patiešām esmu nedaudz satraukts, jo man sajūta ir tāda un to vienmēr atkārto šai komitejā, ka, bet tad nav tā, ka tirniecības nolīgumiem vajadzētu skart tikai un vienīgi tirniecību, um, darba vietas, investīcijas, ekonomiku, tautsēmniecību un tā tālāk. Vai nav tā, ka šeit rodas risks, ka mēs nu, novirzāmies no ceļa, ka mums novērš mūsu uzmanību? Protams, sievietes ir ļoti svarīgas, mēs visi ticam tam un, un tās ir vērtības, bet manuprāt, pastāv risks, ka ja mēs darām to kā, tā, kā jūs rīkojat, un vēl vairāk eh, nu, padaram striktāk šos kritērijus, tā kā jūs teicāt, tad tādā gadījumā vispār nekā tirnetības līguma noslēgt netiks jo sarunas vilktos garumā ar Indiju tās jau šobrīd ilgst septiņus gadus. TTIP arī varētu prasīt sešus, septiņus gadus. Nu, pat pēc desmit gadiem es nezinu, nu, kāda jēga no šiem tirdzniecības nolikumiem. Un tāpēc, eh, nu, tas man ir rasta, rada problēmas. Un tas arī vai nav tā nedaudz neoimperialistisks? Kāpēc Eiropas Savienība cenšas kaut ko diktēt? Kāpēc eh, valdībai pašai nav tāda tiešības skatīt, skatīties līdzi tī cilvēktiesību jautājumiem? Man jāsaka, piemēram, situācija Ukrainā, un es ļoti labi pazīstu šo situāciju. Es esmu bijis Krie, Krimā un runājis arī ar Krievijas floti tur. Eh, nu, šī situācija ir izcēlusies tāpēc, ka ir ģeopolitiskais kaitējums, kas radies tāpēc, ka ir tikusi ar spēku virzīt uz priekšu tirzniecību un politiskie aspekti, tas viss kopā. Un lūk, paskaties, kā Krievija rēģē. Es domāju, ka tas ir bīstam, tas ir riskanti. Vai mēs nevarētu vienkārši atgriezties pie vienkārši tirzniecības un darba vietu radīšanas šajās valstīs? Yeah, well, I was very, I was very interested. Dartmuts Viljams. Jā, man interesēja ļoti jūsu uzstāšanās. Jāsaka, drīzāk tāda, nu, pretēji interesē. Es pats esmu beidzis Oksfordas universitātes, gribēju redzēt, ko tad Kembridžas universitāte tad to visu atspoguļos, jā. Es tikai gribētu jums teikt, lūko. Es, protams, dzirdēju arī mūsu priekšādātāju teikto pēdējo gadu laikā. Uh, viņš vienmēr izsakās ļoti skaidri, ka pastāv cilvēktiesību klauzula Lisabonas līgumā. Un līdz ar to tas viss tiek leģitimizēts. Bet vai jums nav ienācis prātā, ka šīs cilvēktiesību klauzulas tiktu tur ievietots mazliet kā tādā deklaratīvā nolūkā? un nevis kā juridiski saistošs elements. Jo, ja cilvēki, ja, ja kāds tiešām būtu domājis, ka Kembridžas akadēmiķis varētu šeit ierasties un teikt, ka, lūk, tagad katrs punkts un komatiņš šajā no, nodoma deklarācijā būs jāpārvērš un jāie, jāiekļauj katrā tirzniecības nolīgumā turpmāk, tad tādā gadījumā varbūt neviens šo deklarāciju vispār nebūtu parakstījis sākotnēji. Bet, nu, to viss darīja. Tad es jūs, protams, esat gudrs, un es domāju, varbūt jūs varētu to ņemt vērā, ņemot vērā, ka jums ir tik ļoti detalizētas rekomendācijas. Kas attiec uz diviem pārējiem punktiem, jūs teicam, lūk, parlamentam jādara tas, jā, parlamentam jādara šis, bet parlaments lai arī mēs esam demokrātiska struktūra, tomēr esam arī pārstāvoša struktūra. Un pašreizējā politikā, politiskā struktūra parlamentā nav tā viendabīgi iesaldēta tā, nu, uz tādiem mužīgiem laikiem. Un vēl viena lieta, ko jūs varbūt konstatēsiet, nu, pēc māja vēlēšanām, ka jaunais parlaments sasākums, kas šeit ieradīsies 1. Jūl, eh, jūlijā, būs pilnīgi citādāk strukturēts, citādāk spēku samērs. Un tāpēc varbūt, eh, nu, nevajag visu tikai uzticēt parlamentam, parlamentam parlamenta parlamentam. Neviena lieta, ko jums gribēju vaicāt, ir pavisam konkrēts jautājums. Un tas attiec uz jūsu 23. lapusi, dēļ jūs te sakāt, lūk, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Kas viņam te bija ļauts darīt? Pag, pag. Ja mehānismu saskaņā ar kuru e, var iesniegt pieprasījumu pilsoniskā sabiedrības pārstāvjiem, tad komisijai jārīkojas. Pilsoniskā sabiedrības pārstāvja, kā jūs zinat, e, ir ir ļoti dažādi. Tonijs Bens pagājušā nedēļa, kas mūsu parlamentārietis nomira pagājušā nedēļa, viņš bija viens no pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, bet viņš ar to domāja vienīgi arotbiedrību pārstāvis. Vai tad jūs varat mums paskaidrot, ko jūs tieši domājat ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kad jūs šeit to sakāt? Nu, man šķiet tas tāds ļoti neskaidrs, ļoti, nu, tāds plašs termins. Vai jūs domājat tad varbūt parlamentus, kaut kādu pašiecelt institūciju pārstāvis? Uh, Un visbeidzot, vēl viena lieta, eh, un tas ir pēdējais, ko es saku, un kas sasauc ar to, ko saka man, teica mans cienījumais kolēģis šeit palabi, lai gan jāsaka, viņš, eh, no viņam pašam nepatīk sēdēt labajā pusē. Nu, tad, lūk, šeit jums tāds ļoti tad, tad, tad vārdnīciņa, nu, liederīga un tā tālāk šajā parlamentā, protams, mēs parakstām nolīgus, lūk, esam parakstījuši ar Taģikistānu, Turkmenistānu, Irāku kas vēl šeit rakstīts. Un citām un dažādām valstīm Centrāla Amerikā pamatoties uz to, ko jūs te ierosināt, tad nekas no tā viss nebūtu noticis. Un gaidām taču sarunas ar Ķīnu, Baltkrieviju, Īrānu, Sīriju. Un tad šeit vispār nekāda nolīguma nav iespējama. Turpinās sarunas arī ar, Azerba ar Azerbaidžānu un Kazahstānu. Nu, tad iznāk, ka visi šie nolīgumi izp izkūpēs gaisā, jo, nu, ja mēs šādu jūs pie izvēlamies. Tātad, ja brīvā tirdzniecības nolīguma pašā pamatā ir kaut kas labs, kas nāk par labu Eiropas Savienības ekonomikai un iedzīvotājiem, tad tas, ko jūs šeit darāt, faktiski jūs liekat būtisku šķēršļus ceļā šādu nolīgumu slēgšanai, turpmāku nākotnes nolīgumu slēgšanai. Un, nu, tad vēl viens tāds pēdējais gala noslēguma vārds. Ehm. I'm married in Australia. Actually, what? Man liekas, jums nemaz nav britu akcents. Nepriekšādātājs arī nesaprot šo vārdu. Jums ir Austrija, Austrālijas akcents. Jā, jā, no dienvidu puslodes. Man sieva ir no Austrālijas, un tāpēc es jums to saku. Vienkārši, nu tiešām visu cieņu jūsu Austrāļu akcentam. Un Jaunzā, Jaunzēlanda, es gribētu teikt, taču arī noslēgus tirniecības nolīgumu ar Ķīnu. Eiropas Savienībā šāda nolīguma ar Ķīnu nav. Un tas, ko jūs ierosināt, padarīs gandrīz neiespējamu Eiropas Savienībai noslēgt nolīgumu ar Ķīnu, ja tas vispār nu, tiks nolemts kā tāds vēlams virziens ekonomikas jomā? Well, this is not a Britu-British uh, debate, of course. Tas nav Britu-Britu debate šobrīd gan. Bet tā kā jūs pieminējāt Tonī Benu, nu tad es došu gribu teikt, ka es viņu augstu cienu, viņš ir aktīvi darbojies uh, Leiboristu partijā, Devits Mārtins. Vēlējos pateikties uh, uh, par ļoti interesanto prezentāciju. Jā, cilvēktiesības ir svarīgs elements visos tirzniecības nolīgumos un šīs, tirznie, šīs klauzulas uh, darbojās, tas ir jāpanāk, un tādēļ šeit bija trīs punkti, kas bija svarīgi, tātad uh, monitorings tā starpā, jo šis parlaments uh, rūpēs par to, lai tirzniecības nolīgumos būtu iekļauts šādas cilvēktiesību klauzulas, bet pēc tam šī uzraudzība monitorings pārāk labi viss nedarbojas, un tas mums ir jāuzlabo. Mēs uh, sākām to ar Kolumbiju, mums būs delegācijas brauciens uz Kolumbiju nākamnedēļ, lai skatītos, kāda ir cilvēks tiesību situācija šai valstī. Tā tad ir jāuzlabo šī uzraudzība, šis monitorings. Un uh, uh tālāk mēs nonākam pie otrā punkta īstenošana, un tas ir gandrīz neiespējami attiecībās ar šo pašu valsti. Mēs jau cīnāmies 17, 7 gadus, lai komisija uzsāktu izmeklēšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem, un iegānsts ir tāds, ka nesot it kā saņemts sūdzības par kritēriju pārkāpšanu. Un es gribētu jautāt. Uh, mūsu viesim, vai viņš ir veicis analīzi par to, kā tad uh, ASV panāk, ka šī sistēma darbojas un vai tā darbojas. Mani interesē piemēri, kā šādu brīvās tirzniecības līgumu īstenošana pati varētu novest pie cilvēku tiesību pārkāpumiem. Es gribētu šādus piemērus no jums dzirdēt. Ir svarīgi, lai mēs uzstātos, uzstāt uz to, ka cilvēku tiesības ir svarīgs elements mūsu tirzniecības politikā un kā panākt, lai šis klauzulas darbotos. Tagad vārds Helmutam Šolcam. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties par šo ļoti strukturēto brīfingu, pārskatu, ko mums sniedz Bārtels kungs. Varbūt es nedaudz uh, nonākšu pretrunās ar britu kolēģiem, bet nu, tas jau arī nekas tik pārsteidzošs nebūtu. Bet es gribētu atgriezties pie vispārīgiem aspektiem, kaut arī mums šeit nav tādas akadēmiskas debates, bet mums ir tas viss jāsastāst ar mūsu pienākumu, e, iesaistīt, e, iekļaut šos jautājumus sarunās par turpmāko tirzniecības nolīgumu noslēgšanu un tas arī jānorāda komisijai un tādēļ man ir trīs, četri jautājumi komisijas pārstāvim. Šī Bārtels kunga pētījums sakarā. Atgriezīsimies pie pamat elementu klauzulas. Tātad šī klauzula tiek iekļauta nolīgumos kopš 1995. gada, un tagad ir iesniegts priekšlikums paplašināt šo klauzulu, ietverot tajā ne tikai vispārējo cilvēku tiesību uh, deklarāciju, bet arī atbilstošos uh, starptautisko cilvēku tiesību instrumentus. Un uh, uh, ja mēs runājam par ANO cilvēktiesību komisiju Ženēvā un par iespēju noslēgt uh, starptautiskus līgumus šai jautājumā. Vai ir paredzēts modernizēt šos, šīs klauzulas nākotnē? Un kāds būs, kāda būs situācija jaunajos nolīguma projektos, piemēram, nolīgumā ar Meksiku, ko mēs drīz saņemsim? Tālāk nākošais jautājums, tā tikai komisija var iedarbināt šo cilvēku tiesību klauzulu pēc padomas lēmuma. Tur ir teikts, ka padome var pieņemt lēmumu, vai tas nozīmē, ka ir obligāti jālēmj ar vairākumu, vienbalsīgi, kā jālēmj un kas nosaka, kas ir atbilstošs pasākums. Un visbeidzot, es gribētu zināt, vai komisija ir paredzējusi izveidot pastāvīgas komitejas attiecībā uz cilvēktiesību klauzulas īstenošanu, kas tātad saņemtu papildus pilnvaras un kas īstenot šo dialogu. Es saprotu saprotu to, kas tika teikts par spējā, spēju slēgt uh, cil, uh, tirzniecības noliegumus, iekļaut šo uh, klauzulu, bet tas, ko mēs dzirdējām par situāciju Bangladešā, tas skar uh, ne tikai šīs valsts strādājošos, bet arī mūsu Eiropas Savienības strādājošos. Tad jautājums ir par to, kā mēs vēlamies ražot, kā, pa, kā patērēt, kādos apstākļos un uh, par uh, šo punktu iekļaušanu tirzniecības nolīgumos. Un viens jautājums Bārtels kungam. Jūs pieminējāt šo konsultatīvo grupu. Uh, Un salīdzinot Kolumbijas un Peru uh, tirzniecības nolīgums, ka šis, šī klauzula ir iekļauta un ka šeit pilnvaras ir paredzētas mazākas nekā Korejas nolīgumā. Vai jūs varētu paskaidrot, kas, kā tas īsti ir? jo mums tas kā parlamenta deputātiem ir svarīgi domājot par mūsu turpmāko darbu pie šādiem tirzniecības nolīgumiem. Priekšsēdētājs, eh, liels paldies! Pirms dodu vārdu komisijas pārstāvim, arī es vēlējos izteikt pāris komentārus. Vispirms vēlējos teikt, kā to jau paziņoju šā rīta sanāksmē. Tātad mana jaunā grāmata būs par Eiropas Savienības tirzniecības politikas uh, darba spēka klauzulu. Un šeit runa arī ne tikai par tirzniecības nolīkumiem, bet par vispārējo preferenču plus sistēmu, ko īsteno Eiropas Savienība. Eh, nav jau pat eh, jāsaka, ka es pilnībā piekrītu ierosinājumam stiprināt šo cilvēku tiesību klauzulu. Bet. Un es vēlētos tomēr tagad paust dažus argumentus, it kā es būtu pret, kaut arī tā tas nav. Uh, Tātad, vai ir iespējams stiprināt šo cilvēku tiesību klauzulu, jo it kā ārējā cilvēku tiesību politika ietilpst kopējā ārpolitikā, nevis tirzniecības politikā. Līdz ar to uh, tas ir padomes ziņā definēt noteikt, eh, kāda šī politika ir un kā tā tiek īstenota. Un ir lēmumi tiek pieņemti ar eh, vien, vienbalstīgi. Vai padomu tam piekritīs, vai padomu to atbalstīs, šādai, pie, atbalstīs šādu pieju, stiprināt šo, šīs cilvēku tiesību klauzulas nosacījums tirzniecības nolīgumos. Otrkārt, mūsu tirzniecības partneru pretestība. Mēs zinām, ka Austrālija vienkārši atteicās vest sarunas ar mums par tirzniecības nolīgumu šo šīs cilvēku tiesību klauzulas dēļ un citu uh, apsvērumu dēļ demokrātijas klauzulā, ne jau tādēļ, ka viņi nevēlētos ievērot cilvēku tiesības, bet gan tādēļ, ka viņi uztvēra, ka tas ir uzbrukums viņu suverenitātei. Vai tāda uh, uh, augstprātīga Eiropas Savienības attieksme pret Austrāliju cilvēku tiesību jautājumos? Vai mēs spēsim pārliecināt austrāliešus vai citas līdzīgas valstis uh, iekļaut šajos nolīgumos vēl, uh, vēl pastiprināt šo klauzulu, ja jau viņi atteicās no iepriekšējās versijas. Tātad jautājums par reālo īstenojamību. Treškārt, vai tas ir izdevīgi iekļaut šādu cilvēktiesību klauzulu ar pastiprinātiem nosacījumiem? Uh, jo cilvēku tiesību klauzulas iekļaušana tirzniecības nolīgumos padara šos nolīgumus par jaukta tipa nolīgumiem. Jo tirzniecības nolīgums vairs nav savienības ekskluzīvas kompetences jautājums, par ko lēmīja padome un parlaments ar uh, balsu vairākumu, bet gan tas kļūst uh, dalību valstu kompetenci jautājums, un jebkurš uh, parlaments vai jebkura valdība dalību valstīs var uzlikt savu veto. Un tātad būs nepieciešams vienbalsīgs valdību uh, un parlamentu lēmums 28 vai pat vairāk dalību valstīs tuvākā nākotnē. Vai tas ir izdevīgi mums, vai tas nāk mums par labu, kā tirzniecības politika kļūst par jebkuras dalību valsts vetu? veto tiesību ķilnieci, ka veto var uzlikt jebkurš parlaments vai jebkura valdība. Protams, šāds risks pastāv jau šobrīd, bet mēs līdz šim esam ar to sadzīvojuši. Bet vai šī stiprināšanas eh, ideja arī nepalielinātu veto eh, riska varbūtību? Tālāk par īstenošanu attiecībā uz šo cilvēktiesību klauzulu. Saskaņā ar līgumu tikai padome var apturēt uh, jebkuru starptautiskā uh, nolīguma vai līguma darbību. Ja ir runa par līguma pantiem, tad tikai padome varēs to lemt, ne parlaments. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr būsim atkarīgi no padomes lēmuma. Protams, līgumu var grozīt, bet nevar jau paļauties uz līgumu grozījumu izdarīšanu. Mums ir jārēķinās ar tādiem līgumiem, tādu līgumu, kāds šobrīd ir spēkā, un mums ir jāizdara spiediens uz padomi apturēt um, līguma darbības apturēšanu cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, bet šeit tad mums šis spiediens jāizdara un šeit ir zinām ierobežojumi, lai cik pozitīvi un vēlami tas varētu būt runājot par cilvēku tiesību klauzulu, es tomēr šeit saskatu zināmas grūtības tās reālai ieviešanai. Komisijas pārstāvis Nikos Saimis. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Lorandam Bārtelsam par veikto pētījumu. Viņš savu darbu ir sācis kā tirzniecības eksperts, viņš ir daudz rakstījis par tirzniecību un cilvēku tiesību saistību. Runājot par Kembridžas aspektu, es arī esmu uh, mācījies Kembridžā, var, vai, nezinu, vai tādēļ es piedaru tagad pie Kembridžas uh, absolventiem vai nē, bet es tagad gribētu īsumā jūs informēt par komisijas viedokli. Būtībā šeit nav runa par akadēmisku diskusiju, bet gan par tādu viedokļu ideju apmaiņu. Es vēlos atgādināt visiem, ka tas ir pētījums, šeit nav nekāda rezolūcija pagaidām sagatavot. Tā tad ir ļoti labi atspoguļot pašreizējā situācija attiecībā uz tirzniecības klauzulu, tirzniecības un investīciju nolīgumos. Ļoti labi ir izvērtētas iespējas, varianti, kā uzlabot šīs klauzulas darbību. Uh, ir izvērtēta Eiropas parlamenta loma un ir e, izteikts konkrētas rekomendācijas. Es neapspriedīšu, protams, e, saprotam iemeslu dēļ šo sadaļu par Eiropas parlamentu, bet tagad pāriesim pie vispārējām rekomendācijām e, īsumā šī analīze ir tāda, ka jau 20 gadus pastāv šī uh, cilvēku tiesību klauzula un, uh, kā jau deputāti norādīja, cilvēku tiesības ietilps tirzniecības politikā, tā jāņem vērā īstenojot Eiropas Savienības politiku, uh, ārējo politiku. Tātad 20 gadu laikā ir notikusi attīstība, un šī klauzula tātad ir mainījusies, bet var šo klauzulu vēl vairāk uzlabot. Runājot par rekomendācijām, dažas no tām man šķiet ļoti interesantas, eh, it īpaši par to, ka jāpievērš uzmanību tirzniecības nolīgumiem ar Indiju, Šrilanku un Mongoliju. Jā, šie, šo, šo kritiku ņemsim vērā un nu, to izvērtēsim tālāk. Ietē norādījums, ka šī klauzula nolīgumā, tirzniecības nolīgumā ar Koreju ir labāka formulēta nekā citos. Un e, jāsaka, ka šajās, šajos nolīgumos mēs nevaram uzspiest savu viedokli, kā tas ir e, vispārējā preferenču sistēmā. Mēs vedam sarunas par nolīgumiem un sarunu partneris pauž savu piekrišanu noteiktai redakcijai. Tālāk nākošais apsvērums šie līgumi ir apusēji mēs nevaram uzspiest uh, partneriem šo klauzulu un attiecināt tikai šo klauzulu uz partneriem. Tādēļ dažos gadījumos šeit var rasties problēmas. Piemēram, par atskaites punktiem, par salīdzinošiem kritērijiem. Uh, Varbūt būtu labi, ja būtu šāds saraksts, lai varētu izvērtēt cilvēku tiesību klauzulas darbību. Tādu sarakstu varētu pievienot pielikumā. Bet tas nozīmē, ka mums pašiem ir jābūt gataviem attiecināt šādus salīdzinošos kritērijus uz cilvēku tiesību situāciju Eiropas Savienībā, un es nezinu, vai mēs esam tam gatavi. Tālāk šobrīd varbūt nav pienācis īstais laiks apspriest arī visus tehniskos aspektus, bet CSR uh, sistēma ir brīvprātīga. Tā ir tās galvenā iezīme. ierosinājums izveidot uh, tādu mehānismu, lai pilsoniskā sabiedrība varētu iesniegt sūdzības sas, uh, saistībā ar šo nolīgumu. Šāds uh, punkts ir ierakstīts gā vispārējās preferenču sistēmas regulā, reformējot VSP, lielāka loma ir piešķirta pilsoniskai sabiedrībai, nevalstiskām organizācijām un arī Eiropas parlamentam. Nezinu, vai mēs varam šo formulējumu pārvietot no vienpusēja līguma uz divpusēja līguma, tas vēl ir jāizvērtē. Tā kā nav šāda, šāda iespēja atrunāta par sūdzību iesniegšanu, tas jau nenozīmē, ka šādas sūdzības no privātām personām netiktu sas, saņemts. Eh, šeit ir runa par Birmu un Baltkrieviju. Mēs bijām saņēmuši sūdzības no arotbiedrībām abos šajos gadījumos. Un eh, tas, ka dažkārt ir tā, ka ja arī nav atrunāta šāda varbūtība eh, nolīgumā, pilsoniskā sabiedrība tomēr var aktīvi darboties un paust savu viedokli. Kopumā es domāju, ka ir uz, jāuzdod arī tāds jautājums, vai cilvēktiesību klauzula darbojas efektīvi. Autors uz šo jautājumu jau ir atbildējis, norādot, ka darbojas efektīvi, bet darbību var vēl uzlabot. Tāpat esmu lasījis arī citus šā autora darbus iepriekš, citas publikācijas jau 2013. gada novembrī rakstot par cilvēku tiesību un ilgtspējīgas attīstības saistībām Eiropas Savienības tirzniecības politikā. Es varu šeit citēt ka Eiropas Savienības saistībām attiecībā uz cilvēku principu ievērošanu uh, jā, par spīti dažiem neveiksmīgiem formulējumiem šī cilvēktiesība klauzula ir pietiekami stabila, lai nodrošinātu saistību ievērošanu attiecībā uz cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu arējās attiecībās. Es tāpat gribēju papildināt ar kādu piemēru klauzula tika izmantota 23 gadījumos, eh, visos gadījumos tas attiecās uz AKK valstīm un ir viens piemērs, kas ilustrē, ka ES var būt, eh, var izmantot arī tādu radošu garu eh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos tika pārtraukta dažu nodaļu piemērošana divpusējos nolīgumos, uh, ar Sīriju, kas tika parakstīti 77. gadā, un jā, protams, tie jau tagad ir morāli novecojuši, bet preambulā bija teikts, ka līguma parakstošās puses demo, vēlas demonstrēt kopīgas vēlmes, ievērot principus un vērtības saskaņā ar uh, ANO attiecīgo nodaļu, ANO uh, konvencijas attiecīgo nodaļu. Un Eiropas Savienība uzskatīja, ka to ir gana, lai sāktu darboties, jo, protams, Sīrijā nepārprotami ir pārkāpta ANO harta, kas īstenībā bija galvenais fundaments uh, sadarbībai starp ES un šo valsti. Pirms teikt noslēgumu vārdus, gribēju piebilst ka jūs priekšsēdētājs beigās uzdev dažus ļoti interesantus jautājumus. Tātad, cik lielā mērā mēs varam izplest šo klauzulu, uzlabot to, modernizēt, tajā pašā laikā neapdraudot brīvas tirzniecības līgumu slēgšanu. Ļoti labs jautājums. Nu, es tagad neizlikšos, ka varu no šo jautājumu atbildēt, Pateicoties pētījumam, pētījums ir uh, uzjundījis vairākus ļoti būtiskus jautājumus. Mums arī pašiem jāpārdomā sava rīcība, tā ir viela pārdomām mums visiem. Un mums ir jāapzinās, cik lielā mērā ir iespējams uh, īstenot pieņemt šos ieteikumus. Tas būs jādara nākamajā sasaukumā. Protams. Tas ir ļoti vērtīgs darbs. Pēdējais jautājums. Vai komisija būtu gatava izveidot īpašas komitejas? Protams, par to ir jāved sarunas ar mūsu tirdzniecības partneriem. Gribēju pateikt, ka kopējās komitejas protams, ar tām ir iespējams uh, diskutēt par visiem jautājumiem, tajā skaitā cilvēktiesības skarošiem. Un, protams, esmu gatavs arī atbildēt uz citiem jautājumiem, bet pagaidām uh, esmu pateicis visu. Paldies! Paldies! Es gribēju jūs provocēt. TTIP nolīgums ar ASV vai ASV kādreiz piekritīs iekļaut uh, cilvēktiesību klauzulu šajā līgumā? Um, thank you very much, everybody, for. Paldies. Instead of observations, criticisms, comments and. Paldies, saka Bartēla kungs, paldies par kritiku, uh, jautājumiem, pamudinājumiem, papildinājumiem. Tas viss bija ļoti iedvesmojoši. Gribēju atbildēt tā sistemātiski, bet varbūt, ka vienkārši jāmēģina secīgi mēģināt atbildēt uz visiem jautājumiem, protams, tie kādā brīdī var pārklāties. Atbildot Kembela Banermana kungam. Šķiet, viņš bija pirmais eh, jautājumu uzdevējs. Jūs arī tam pieskārāties priekšsēdētāja kungs. Tātad, ko darīt, ja kāds atsakās parakstīt uh, šo klauzulu. Un īstenībā Austrālija 97. gadā pateica cilvēku tiesībām no ko meklēt tirzniecības nolīgumos. Un piezīmes par manu akcentu, izrunu. Es esmu Austrālis un domāju, ka tāds arī palikšu turpmākā laikā. Es nevarētu atbildēt uz šo jautājumu, bet uh, varētu mēģināt nu kaut nedaudz paskaidrot, ja es to varēšu. Tātad, kā to atrisināt? Valstīs, kas uh, saka, ka cilvēku tiesību klauzulai nav jābūt tirzniecības līgumos. Kā mēs varētu parūpēties par klauzulas ieviešanu? Tātad tiek domāts par saistībām, kas ir saistošas, un tas ir ieviešanas mehānisms, mēs nepievienojam tur neko jaunu. Kampels Bannermans runāja par Japānu un nāvis sodu šajā valstī. Tā tad nav nekādu starptautisku līgumu, nav nekādu starptautisku līgumu, kas vērstos pret uh, nāvis sodu. Tā tad šeit jautājums atkrīt. Šādas iebildes līdz ar to varētu padarīt nedaudz maigāks. Un, un es uzskatu, ka komisija vienmēr ir teikusi, ka tas ir it kā parastā veidā atspoguļot starptautiskajās tiesībās, bet es tā neuzskatu. Es uzskatu, ka universālā cilvēktiesību uh, deklarācija attiecas arī uz starptautiskajām tiesībām un ja mēs runājam par demokrātiskiem principiem, piemēram, hartā, Parīzes hartā tas arī ir minēts un uh, tās ir uh, obligātas saistības. Iedzīvinot šos standartus, jūs arī esat gatavi uh, tos ievērot. Jā, nu kurš tas spēlēs sātana advokātu? Tas, protams, šis jautājums ir aktuāls visiem un protams, varētu izrādīt arī zinām elastību. Pasakiet valstīm, ka tas te jau nav nekā jauna, tas neparakstīs neko līdz šim nebijušu. Un klauzulai ir saistoši raksturs, bet eh, tas nav vairāk saistoši kā līdz šim līgumos rakstītais. Protams, jādomā arī par īstenošanas mehānismiem un cilvēktiesības. Parasti nav kaut kas tāds uh, īstenojums tā, salīdzinājumā ar parastiem likumiem. Mēs nevaram domāt, ka būtība būtu kaut kādā veidā atdalīta no procedūras. Agreements more generally, again, a, a policy point, no? if not a philosophical point. Should they... Vai tirzniecības līgumos ir jāparādā cilvēktiesību ievērošanas saistībām, varbūt ne filozofiskā, ne no filozofiskā viedokļa raugoties, bet no tā tehniskāka viedokļa raugoties? varētu izmantot šīs klauzulas, šos mehānismus, tāpat kā jūs izmantojat navigācijas ierīces, tā kā, piemēram, burkāna un pātagas pieeju. Valstis uh, saņem kaut kādas privilēģijas ieguvumus, un jūs tos atņemat, ja valsts neievēro cilvēku tiesības. Nu jā, tā ir burkāna un pātagas pieeja. Bet to šādu metodiku vajadzētu vērtēt citādāk, ja tirzniecības politika pati nelabvēlīgi ietekmē eh, cilvēktiesību situāciju valstīs. Un šī saikne ir ļoti, ļoti cieša. Ja cilvēku tiesības tiek uzskatītas par kaut kādām interesēm, un ja viena politikas ieviešana uh, nodara kaitējumu kādai vērtībai vai citai politikai, nu tad, protams, tas viss ir jāpārskata. Jūs te runājat par to, ka politika pati par sevi nedrīkst ietekmēt cilvēku tiesības, bet mēs šeit runājam konkrēti par tirzniecības politiku un runājot par tās īstenošanu. Savā ziņojumā es saku, ka to varētu nodalīt arī no šīs pieejas pēc būtības. Tiek runāts arī par sankcijām un varbūt vairāk uzmanības vajadzētu pievērst īstenošanai. Tālāk Eiropas. Savienībā īstenībā varbūt nav tā elastības līmeņa, elastības iespēja, kā minēja Kambela Bannerman kungs, vai nē, tas bija Lords Dārtmuts īstenībā, kas uzdev šo jautājumu. Proti, ka Eiropas uh, Savienības dalību valstis negribēja parakstīt arī dažas cilvēktiesību saistības, tādas, kas attiecas uz citām valstīm, bet es uzskatu, ka es dalību valsts to izdarīju. Un kā starptautiskās tiesībās specializējies juristis visiem ies, saku, ka vārdi kontrolē līgumu. Un, manuprāt, 23. pāns trešajā punktā, pirmajā apakšpunktā, runā skaidru valodu. Nu, Es domāju, ka visi varbūt tik bieži nerunā par šīm saistībām, bet es tagad nolasīšu, kas ir teikts šajā apakšpunktā. Savienībai vajadzētu ievērot principus saskaņā ar pirmo punktu, proti cilvēku tiesību neapgāžamo ievērošanu, ņemot vērā dažādas Eiropas Savienības ārpolitikas aktivitātes, nekādu šajā kontekstā. Un piektajā LSD e nodaļā, kur runāts par tirzniecību, ir minēti arī citi ārpolitikas ārējie aspekti. Šie principi ir jāievēro, domāju, tas ir neapstrīdami. Te nav nekādas izvēles. ES ir jāgarantē, ka īstenojot savu politiku, savas politiskās vadlīnijas citās valstīs netiek nodarīts kaitējums cilvēku tiesībām. Tad tas ir neapgāžami. Un mums te nevajag domāt, vai cilvēku tiesību klauzula ir nepieciešama, lai to visu garantētu. Bet tas noteikti ir ārkārtīgi vērtīgs mehānisms, lai varētu uh, parūpēties par normu akurātu ievērošanu. Mēs tādā veidā paši sev aizsargājam, tas varbūt ir, tās varbūt ir paši uzliktas saistības, bet um, tur nav nekā aplama. Un vēl viens jautājums, ko uzdev Lords Dārtmuts. Ko tad parlamentam darīt, ja parlaments ir ieinteresēts cilvēku tiesību ievērošanā? Es gribu teikt, ka jā, parlaments vienā brīdī varbūt var mainīt savu viedokli, bet rakstot ziņojumu, es galvenokārt domāju, kā klauzulu varētu izmantot, lai uzlabotu cilvēktiesību aizsardzību, arī saskaņā ar tirzniecības nolīgumiem. Es esmu jurists, es te tagad eh, nemēģināšu nostāties viens vai otrs nometnes pusē. Man jābūt neitrālam tagad. Kas ir civilā, eh, kas ir pilsoniskā sabiedrība? Tās ir ārotbiedrības. Ja mēs runājam par darba ņēmēju tiesībām, tas šķiet loģiski. Bet mēs te nerunājam tikai par ārotbiedrībām, nu tās varētu būt arī cilvēktiesība organizācijas, to ir vesela kaudze, sāksim kaut vai ar Amnesty International, un saraksts var bezgalīgi turpināt. Atbildot Mārtina kungam. Kurš runāja par to, ka arī uzraudzība ir ļoti svarīga. Pilnīgi taisnība, ka parlaments daudzu gadu garumā ir rūpējies par cilvēku tiesību klauzulu ievērošanu, bet ko parlaments ir darījis cilvēktiesību jomā pirms klauzula vispār tika ieviesta. Parlaments īstenībā bija daudz nepiekāpīgāks lūdzot valstīm ievērot cilvēktiesības, un ir tāds kā paradoks ieviešot uh, tagad cilvēktiesību klauzulu, galu galā tagad uh, starmešu gaismā tiek izvirzīta padoma, un uh, Protams, jāsaka, ka vēsturiskā ziņā parlaments tagad atkāpjas pie 90. gada sākuma pozīcijām. Nu, ko tad darīs nākamais sasaukums? Atliek vien pagaidīt. Un viena no ieviešanas sistēmām ir individuāla rīcība, lai uzsāktu izmeklēšanu. Es te varu arī minēt piemērus Bahreinā nesen, un otrs piemērs, otrs gadījums bija, Bartelkungs meklē savos dokumentos, Peru. Bija nesen pētījumi, ko veica SDO par to, kā šī klauzula tiek īstenota. Jā, te zemesvītras piezīmē numur 47, esmu uz to atsaucies, varat izlasīt uh, tuvāk. Un Jā, ir pierādījumi, ka šī klauzula ir atmaksājusies, un visi, kas uh, kaut ko zina par šīm klauzulām, zina, ka daudz tās uzskata par laika uh, šķērdēšanu, bet tā tas vienmēr nav. Tās patiešām nescerētos augļus. kādas cilvēku tiesību problēmas var rasties ieviešot tirzniecības nolīgumus? Tas arī ir Mārtiņa kunga jautājums. Mēs te varam runāt par HIV, aids, narkotiku, HIV, aids, zāļu skandālu un tas bija uh, Dienvidāfrikā un tur bija problēmas ar konstitūciju un runājot par trips, par nolīgumu par intelektuālo īpašumu aizsardzību, uh, tika teikts, ka ir jābūt arī zināmām atkāpēm, ņemot vērā produktus, kas ir izmantojami veselības aprūpē. Un es zinu, ka Indijā arī tas ir aktuāli un cik milzīgs ir šīs problēmas un vai tās ir tiešā veidā saistīts ar tirzniecības nolīgumiem. Nu, uz to vēl ir jāatbild, un cilvēku tiesību mehānismus var iedarbināt, ja pastāv reāls problēmas, un tirzniecības nolīgums slēdzot, protams, ir jāievēro cilvēku tiesības, un nevar teikt, ka automātiski šādu līgumu noslēgšana nelabvēlīgi ietekmē cilvēku tiesību ievērošanu. Vēl kāds piemērs. Varbūt uh, to minēšu tad, kad atbildēšu, reaģēšu uz komisijas izteikumiem. Es gribēju teikt, ka viens no piemēriem, par ko cilvēka allaž nedomā, proti, ja jūs liberalizējat uh, tirzniecību, ja valsts sāk uh, vairāk eksportēt savus preces, tad ir, protams, jāsaprot, kā šīs preces tiek saražotas, un viena no problēmām ir preces, kas nāk no okupētajām teritorijām. Uh, Atcerēsimies Uzbekistānas gadījumu. Tā tad e, tika ražots, e, ražota kokvilna, tur tika izmantoti bērni, bērni tika paverdzināti un e, tika radīts konkrēts precedents. Un ja mēs turpinātu iepirkt šo kokvilnu, tad mēs noteikti arī tikai veicinātu bērnu verdzināšanu tiek runāts arī par zemes sagrābšanu, par cilvēku Uh, pārvietošana ne, nevienmēr par pamatiedzīvotāju mm, pārvietošana bija arī gadījums Kambodžā, cukurniedraudzēšana un ir vēl daudz citu piemēri. Protams, mūsu dienesti dara labu darbu, bet, protams, jāsaka, vai visi, uh, viss šīs sūdzības ir pamatotas, dažreiz tās ir tikai nepierādīts apsūdzības, bet mūsu rīcībā ir legāli instrumenti, lai problēmas atrisinātu. Šolca kungs. Detailed, um, questions. One is uzdeva ļoti daudzus detalizētus, interesants jautājumus. Viens bija par cilvēktiesību standartu ievērošanu. Šķiet, tas sasaucas ar manis iepriekš teikto, vai mums vajadzētu pārdomāt tagadējās cilvēktiesību ievērošanas saistības, un vai vajadzētu te kaut ko paplašināt, varbūt vajadzētu parūpēties, lai cilvēku tiesību klauzula mm, nepaliktu iepakaļus uh, konkrētajiem aktuāliem notikumiem. Tā ir jāaktualizē, jāmodernizē. Runājot par attiecīgu pasākumu ieviešanu, tas man neienāca prātā, bet uh, tātad kā ir šie pasākumi jāievieš, man šķiet, ka uh, jālēmi ir balsojot un jābūt kvalificētajam vairākumam. Dalība valsts vairāk vai mazāk to deleģē, deleģē eh, šojas pilnvaras padomēji. Man šķiet, jā, tur ir jābūt kvalificētu vairākumu balsojumam. Atbilstīgu pasākumu uh, ieviešanu, spēju tos ieviest. Pirms pāris gadiem uh, bija uh, gadījums, kas tika izskatīts Eiropas Savienības tiesā. Tur tika teikts, tā tad iepazīstieties arī ar šīs problēmas cēloņiem un cilvēktiesības ir jāievēro, tātad tās ir saistības. Un Šolca kungs. Uh, uzdeva arī jautājumu, bet arī brītu kolēģi tam pieskārās. Tā tad jārunā nevien par cilvēku tiesību imperialismu, jā, varbūt šāds te elements, šāda noskaņa te ir atrodama. Mums, protams, ir jādomā, kā aizstāvēt arī Eiropas Savienības intereses, un tas pats notika Eiropas Savienības teritorijā, uzlabojot uh, darba ņēmēju uh, aizsardzības standartus. Dalība valsts, kas ir attīstīts, bagāts, tur ir ļoti augsti darba ņēmēju aizsardzības standarti, ir ārodbiedrības, ir šie darba koplīgumi. Tad tas arī ir ļoti cieši saistīts ar ekonomisko situāciju. Un jā, par to var runāt arī tādos uh, grandiozākos aprakstos, runājot par imperialismu. Morēras kungs, priekšsēdētāji jūs arī ļoti precīzi raksturojot situāciju un šķiet uz pirmo jautājumu es jau atbildēju, bet tagad pēdējais jautājums, ko tad darīt, eh, slēdzot līgums ar tik spēcīgu partneri kā ASV? Jā, neko nevarēšu teikt. Morēras kungam man nav ko teikt. Uh, Daži ļoti interesanti, detalizēti jautājumi, kas saistīti ar kompetencēm, juridisko pamatu, lai ieviestu pasākumus, ja netiek ievērot cilvēku tiesību klauzula. Savā ziņojumā tam esmu veltījis pietiekam daudz uzmanības. Uh, vai tas ir saistīts arī ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku, nu, vai tam nav jābūt pirmajā pīlārā, vai cilvēktiesības nav jāiekļauj pirmajā pīlārā. 21. lapusē saku, nē, tā tas nav. Kam dēļ? To visu var darīt, balstoties uz 207. pantu. Es pieņemu, ka visi no jums to zina no galvas. Un komisija minēja arī ļoti interesantu piemēru. Tas ir minēts 21. lapusē, tātad Sīrijas gadījumā. Institūcijas bija ļoti radošas, izmantojot tā sauktu prototīpu cilvēktiesību klauzulai, izmantojot 207. pantu. Uh, bija šī līguma nodaļas, dažu nodaļu darbība uz brīdi jāpārtrauc, jo netika ievērot cilvēktiesību klauzulu. 21. lapusē jūs arī detalizētāk varat iepazīties, kāda ir miedarbība starp cilvēktiesībām LSD e un kopējo ārējo un drošības politiku ja te, te pat netiek runāts par tirzniecības politikas uh, kompetencēm, bet par cilvēktiesību kompetencēm, īstenībā tas viss ir juridiski pamatots saskaņā ar 352. pāntu. Nedomāju, ka te rastos kādi, kādi kompetenci šķīviņi. Nē, esmu. Na, tas vēl nav atrisināts pilnīgi simtprocentīgi, bet domāju, ka drīz tā tas notiks. Un vēl sarežģīts juridisks dabas jautājums, vai ir nepieciešami jaukt instrumenti runājot par cilvēktiesību klauzulu. Es domāju, ka galvenokārt dalību valstīm uh, patīk cilvēktiesību klauzula, jo tās var iesaistīties šajā kopīgajā darbā sadarbībā ar citām valstīm. 21. un 35. LSD e pantā Ir runāts arī par uh, ES iestāšanos cilvēku tiesību konvencijā, par pievienošanos šai konvencijā, un es domāju. And, uh, I, I would agree with the chair, this was the case prior to Lisbon. Lisbon. Uh, Lisabons līgums, protams, to visu mainīja. Un tāpēc es domāju, ka šāda veida cilvēktiesību tirdzniecības jauktai, no, jauktam nolīgumam būtu atbalsts. Tālāk enforcement, jeb īstenošu, vai tas ir pretrunā 218. pantam, ne, kur teikts, ka padome ir tā, kas veic šo eh, piespiedu īstenošanu. Es to izmantoju kā vienu no argumentiem, kur eh, konstatēju, ka pat ja būtu iespējams izstrādāt regulu, saskaņā ar kuru uh, Nu, pieņemot, ka šādu regulu var pieņemt, protams, e, normālā procedūrā. E, ja tas varētu tikt izdarīts, tad tādā gadījumā tas nebūtu pret 218. panta 9. punktu, e, kur parlaments tiktu iesaistīts lēmumā par līguma apturēšanu. Man draugu komisijā droši vien negribēs man piekrist. Tas ir ļoti komplicēts arguments, es tagad to detaļās neizklāstīšu. Tā tiek, kā, nu, es atsaucos uz analoģiju ar drošības klauzulu un tur šķiet šādas problēmas nav 218. panta kontekstā. Nu, un tā, tas pamatojums ir tāds, nu, līdzīgs. Bet, nu, katrā ziņā šai pētījumā mēs apskatījām arī tādu, nu, maigāku, netik obligātu nostāju, tādu kā sagatavošanās darbību pirms tik, pie, tik pieņemt šis gala lēmums par līguma apturēšanu. Un um, šāds jautājums, protams, parādās arī šajā priekšlikumā, jo lēmums par apturēšanu tomēr tik un tā paliek padomas rokās. Uh, Tas, nu, tiešām ir tāds, nu, tāds svētā gos. Un manā priekšlikumā es runāju tikai un vienīgi par to, kā komisijas iniciatīva var tikt tālāk īstenot, kas to ierosina. Un es saku, ka lūk, to varētu īstenot pēc izmeklēšanas, kurā es savukārt mandātu dotu, piemēram, ar regulu. Es neredzu nekādu juridisku šķērstu, kāpēc tas tā nevarētu būt. Kāpēc nevarētu būt regula, kas piešķir mandātu komisijai, nu vienalga vai ārējās darbības dienestam, uzsākt izmeklēšanu cilvēktiesību pārkāpumos. Līdz ar to nonāktu, nonāk uzreiz pie tā, ko teica mans draugs no komisijas Vai, sistēma, vai sistēma funkcionē šobrīd? Jā. Protams, ka ir tādi gadījumi, kad GSP regula, tātad preferences GSP regulas ietvaros, ir apturētas, pamatojoties uz to, ka tiek ņemts vērā, ņemt vērā apgalvojumi arī no pilsoniskās sabiedrības. Tāpat laikā tikpat labi zinām, ka ir arī tādas situācijas, kur nekas nav noticis, un komisija ir atteikusies uzsākt izmeklēšanu. Es domāju, ka. Uh, debatas arī šajā komitejā pilnīgi noteikti turpinās, eh, nu, piemēram, par tādu valsti kā Kambodžu. Detaļās neiez, neiedziļināšos. Nu jā, un Pakistāna arī tāpat saka priekšādātais pārtocot runātāju. Nu jā, tā tad ir tādi piemēri, kad nekas konkrēti darīts netiek no komisijas puses. Nu, kā lai saku, komisija it kā nav izma, izma, uzklausīju šo ielūgumu, aicinājumu īstenot izmeklēšanu uz dažādiem pamatiem. Un arī es darbības dienas viņš tajā ir atbalstījis. Nu, lūk, tik daudz man bija par to sakāms, par izmeklēšanu pašu kā tādu. Nu, ar izmeklēšanu tiek izdarīts spiediens uz valsti, spiediens rīcībai. Un tas jau nav maz. Nu, tā tad, visbeidzot, vēl pāris punkti. Salīdzinošie kritēriji, atsaucas punkti. Esmu skatījies uz parlamentu iepriekšējiem rezolūcijām un apgalvojumu, es centos apkopot informāciju par šo pieredzi un tā tālāk. Man tas ļoti interesēja un man interesē, kā tas viss sasaucas ar to, ko iestrādāju šai dokumentā, kā tas sasauktos ar tādu aktualizētu, eh, pilnībā izstrādāto cilvēktiesību klauzulu. Vai šiem atsaucas punktiem būtu jābūt uh, apusējiem? Nu, es nedomāju, ka tā. Nu, ir viens ļoti labs piemērs, kur pastāv šādi kriteriji, kas nav apusēji, un Eiropas Savienība nebūtu vienmēr nav tajā vājākajā pozīcijā. Nu, piemēram, Kolumbijas gadījumā, kur bija konkrēti salīdzinošie kriteriji, kas tika noteikti Kolumbijai, un problēma bija tāda, ka tie, protams, nebija saistoši. Bet, ja būtu šādi kriteriji parakstītā nolīgumā, ko varētu pēc tam sasaistīt ar būtisko elementu klauzulu un, attiecīgi, arī rīcību, neizpildes klauzulas iestāšanās gadījumā, tad tādā gadījumā tas būtu iespējams bez tādas obligātas apusējas. Bet, protams, tas, ko komisija saka, ir pareizi. Tas viss atkarīgs no sarunu procesa, kur, protams, sarunās piedalās abas puses par formulējumu, kāda viņiem ir tad šī, nu, spēt, spēcīgie punkti, ko viņi ir izmantot sarunās pret otru pusi. Bet, nu, jāsaka, es negribētu gluži izstrādāt tādu politiku, kurā būtu teicis, ka šādi kriteriji vienmēr pastāv. Nē, es domāju, drīzāk tur varētu būt teikt tā, ja ir šādi kriteriji, tad tādā gadījumā būtu labāk ja tie būtu iekļauti šeit, nevis kaut kādā papildus nolīgumā, papildus, kuram varbūt ilgums būtu tik garums, pat ne pielikumā, ne, es domāju, ka arī pielikumā arī tas nevarētu būt, tāpēc atbildkodēju. Par CSR runāju, tas ir ļoti interesanti, tradicionāli CSR ir brīvprātīgs. Bet komisija jau zina, ka ir tādi gadījumi, kad pastāv arī saistošas eh, saistības, eh, tādā ziņā, ka tas nav ar konkrētu sodu, bet, nu, tas ir pušu eh, vienošanās rezultāts. Un tāpēc es ierosinu nevis kaut ko pilnīgi jaunu, bet kaut ko, kas faktiski jau pastāv citās jomās. Un tas ir Eiropas Savienības panākums. Eiropas Savienība faktiski tiešām ir aizteikusies priekšā virknei valstu šajā ziņā. Un šis nošķīrums starp obligāto un brīvprātīgo nenozīmē, eh, ka, viss, nu, ka, ka, ka tas ir kaut kas jauns. Uh, ko, nu, ko vairs nevar mainīt. Es pēt, veicu savu pētījumu skatoties to, kā šīs eh, CSR eh, klauzula varētu tikt eh, mainīta, izstrādāta tā, ka tā būtu obligātāka. Un CSR gadījumā, protams, vajag mazliet tad pašķitināt vaļā un konstatēt, kāda tad bija šī CSR nolīgumu jēga. Ne jau tāpēc, ka te runa par konfliktējušām interesēm, kas, protams, nerad ir e, tieši tā, bet gan tāpēc, ka atsevišķi mērķi, nu, nebūtu tik vienkārši parasti neizriet to pašreizējā formā no CSR. E, mans ierosinājums šeit būtu nākt klajā ar tādu CSR e, formulējumi, kas atbalst, atbilstu šiem mērķiem, to starp arī lūk attiecībā šiem vien, vienlīdzīgiem noteikumiem, ko šeit visi atbalstīja. Jo tas, protams, ir Eiropas Savienības ekonomiskajās interesēs. CSR klauzulas paš to pašreizējā formā, nu, faktiski nevienmēr pilda to savu mm, mm, mērķi. Par to klauzulu efektivitāti, kas uh, iedarbina mehānismu uh, priecājos, ka manas vārdas jūs citējāt. Jau tas tiešām bija tā, nu, mīlīgi, tā tāda patīkama pieredze. Jā, es teicu, patiešām teicu tā, ka klauzula nav efektīva tajā veidā, kā tā tiek formulēta šobrīd, bet šajā pētījumā tiek runāts ne jau par to, te šajā pētījumā tiek runāts par to, kā pārliecināties, lai šī klauzula tiktu operacionalizēta, lai tā varētu darboties daudzos un dažādos gadījumos. Es domāju, ka tas ir iespējams, to ir iespējams izdarīt jo līdz šim tā ir tikusi aktivizēta tikai pavisam atsevišķos nelielos, nelielā skaitā gadījumu, bet, kad runāju par šo pētījumu, tad runāju par to, kādus konkrētus soļus iespējams spērt, lai šī klauzula patiešām faktiski arī praksē kaut ko nozīmētu. Un par to runājot, es domāju, ka ikvienam šeit ir gandrīz skaidrs, ka šī klauzula šobrīd nav efektīva. Tā atsevišķos gadījumos var būt efektivitāte, un atsevišķi elementi varbūt var arī palikt nemainīti, bet, eh, nu, domāju, ka to pilnīgi noteikti var tālāk arī uzlabot. Un kas tiešām ir jāuzlabo, ir tas, ja pieņemam, lūk, ka cilvēktiesību klauzulē ir jābūt efektīvai, tad tālāk gadījumā arī īstenošanas, jeb implementation daļai ir jābūt spēcīgākai. Un visbeidzot pēdējais, ko komisija izteicās, eh, viņi runāja par cilvēktiesību komitejām un teica, ka lūk, cilvēktiesību jautājumi jau tiek apspriest. Jā, protams, komisija ir taisnība. Pašreizējās kopējās padomas jau ir ar plašu mandātu apspriest visu veidu jomas, tostarp arī cilvēktiesības, bet ir nepieciešams atcerēties, ka atsevišķos nolūgu, nolīgumos, šķiet Jordānijas gadījumā, Vietnams gadījumā arī tāpat ir virkne tādu nolīgumu, ir paredzēta cilvēktiesība apakškomitejas izveidošana, bet tas tiek darīts uz tādu post hoc tā, nu, pamata. Tātad pēc tam, nu vienalga, pēc tam asociācijas padoma par to lemj un tā tālāk un tā joprojām. Es nesaku, ka tā to var darīt, bet mana doma ir tāda, ka to varētu iekļaut kā tādu pastāvīgu elementu, kas tiktu parasti iekļaut šādos nolīgumos. Tas fakts, ka šādas komitejas ir izveidos, ka kopējās padomas to dara, atbalsta domu, ka faktiski pašā būtībā tai, šai idejā nav nekā nepareizi, ka tas nekādā veidā neiet pretim nolīgumu kopējai uzbūvē struktūra un tā tālāk. Eiropas Savienība to jau ir darījusi, un tad kāpēc to nevarētu darīt tādā pastāvīgā, regulārā veidā, iekļaujot to nolīgumā un, nu, izvirzot to priekšplānā, tā teikt. tagad atminos, ka aizmirsu vienu Šolca kungu jautājumu tomēr atbildēt. Kad es saku, ka pilsoniskās sabiedrības mehānismi, kas paredzēti Kolumbijas nolīgumā, ir vājāki nekā citos nolīgumos, Tas ir 10. lapusē un 11. lapusē tāpat. Pavisam īsi piemin to. Šo jautājumu analizēja plaši un pamatīgi vēl vienā citā pētījumā, kur bija līdzautors, un kur mēs e, pētījām tieši Kolumbijas, Peru un Centrāla Amerikas valstu nolīgumus detalizētā kārtā. Pievēršoties relatīvajiem mandātam un pilnvarām, kas būtu pilsoniskās sabiedrības mehānismiem, šis ir vienkārši tāda ceīsnāta versija. Un uh, būtība ir tāda, ka tad lūk šī iniciatīva būtu plašāka, komunikācijas iespējas ar padomu būtu plašākas, saņemt, tiktu saņemt arī atgriezeniskā saita, un uh, viņi tur būtu nevis tā teikt tiktu izsaukti rētos gadījumos, bet piedalītos regulāri un tā tālāk. Nu, tur ir tātad iespējami šeit vairāk par piedāvātams informācijas. Bet ir skaidrs, ka pilsoniskā sabiedrības mehānismi nav vienlīdzīgi. Uh, Eh, visos nolīgumos, pat ne nesenajos nolīgumos, ko ir slēgusi Eiropas Savienība. Tie tiešām ir ļoti mainīgi. Es ceru, ka es atbildēšu uz visiem jautājumiem. Paldies par uzmanību. Priekšādātājs turpina. Paldies! Viens no iemesliem, kāpēc es esmu tik lepnis, ka varu vadīt šo komiteju, ir tas, ka mēs varam, lūk, uzaicināt tā šādus runātājus. Mums var būt tik augsta līmeņa debats. Liels, liels paldies jums! Gribu jums atgādināt, ka. jūs varētu atbildēt arī uz maniem argumentiem. Tractable, I would say. But... Un tā doma, ka ar Lisabonas līgumu cilvēktiesības ir iet, iekļautas neat, kā neatšķir, ne, nedalāma daļa visos nolīgumos, ne tikai mūsu kopējā ārlietu un drošības politikā, ir ļoti spēcīgs arguments, jāsaka, es tam piekrītu. Lielas paldies, dāmas un kungi, līdz ar to Mūsu pu sanāksmes publiskā daļa ir noslēgusies, turpmākā darba daļa notiks aizslēgtām durvīm. Un mēs aizslēgtām durvīm skatīsimies 12. darba kārtības punktu. Un tāpēc tos, kuriem nav tiesības šeit atrasties, es lūkšu pamest telpu. Darīt to pēc iespējas ātrāk.